Chers collègues, euh, bonjour, je vous propose. Dargie kolēģi, labdien, es piedāvāju sākt mūsu sanāksmi. Mums ir pirmais punkts darba kārtības pieņemšana. Es piedāvāju sekojošo punktu pievienot, jo Padome izskata dokumentu. Kopīga pozīcija, tad vēl vesela rinda citu regulu, kas ir saistīts ar valsts piedarības principu. Un saskaņā ar mūsu procedūrām padomas kopīgo nostāju mums ir jāizskata no sākuma, tāpēc es piedāvāju pielikt šo jautājumu klāt pie, pie darba kārtības, šķiet, ka nekādas e, problēmas nav. E, tad mums jūnijā 23. 24. bija sanāks, mums vajadzētu pieņemt e, tar, to protokolu. Es redzu, ka nevienam nekas nav sakāms, tad mēs uzskatām, ka attiecīgos protokols mēs esam apstiprinājuši. Tālāk ķeramies pie mūsu darba kārtības. Ļoti ceru, ka jūs labi pavadījāt eh, vasaras atvaļinājumu. Un tad mūsu starpā mums ir arī jauni locekļi. Es un D grupas, nu, mums ir Sergio Guteres kungs, viņš ir jauns loceklis mūsu grupā. Viņš, ne, viņš aiz, aizstās eh, Rodrigese kungu, viņš būs aizvietotājiem um, statusā. Uh, Tātad mēs sveicam jūs, vis, jūs šeit un. Nous en avons coutume. Viņš vēl nav ieradies, bet drīz būs mūsu vidū. Tā šo sanāksmi arī translēs video, noteikti varēs redzēt arī internetā. Un arī es gribētu informēt, ka mūsu dosie ir arī attiecīgie dokumenti, ir arī sintēzes dokuments, kas atspoguļo mūsu komitejas darbu. Un ir arī tālāk um, šīs paziņojuma sakarā sanāksme, kas ir notikusi Limerikā. Uh, visi šie dokumenti par Limerikas sanāksmi ir pieņemami um, trijās valodās pieejami - angļu, vācu un franču valodā. Tālāk vēl es gribēju jums uh, pastāstīt par uh, delegācijas sanāksmi, kas notika e, jūnija mēnesī Egmonta pilī. E, tā ir tāda neformāla sanāksme, EPSCO sanāksme tur tika noturēta. 7, 8, 7, 9 jūnijā Egmonta sanāksme, tātad EPSCO sanāksme, un e, tur mēs arī diskutējām ar Ermani Van Rompuju. Tālāk. Vēl informācija ir šāda. Mums ir paredzēta kopīga sanāksme ar nodarbinātības komisāru. Tas, tā būs tā kā darba grupa 23. septembrī. Uh, E, tur mēs gribam runāt par ietekmes izvērtējumu, attiecību riskiem sakarā ar um, maternitātes pabalstiem. Mēs gribam reaģēt uz streikiem. Es atvainojos. Es neesmu par uh, streikiem, tas ir tāda par pensiju, pret pensiju reformu ir bijuši streiki. Un mums mēneša beigās ir paredzēta sanāksme, kur mēs eh, izskatīsim šo jautājumu, bet, protams, laika gaitā es jums došu arī informāciju par šo. Un vēl sakarā ar balsošanu par orī ziņojumu plenārs sēdē. Pagājušā nedēļa es tikos eh, ar attiecīgo komisāru ministru, kas atbilst par šiem, jā, eh, atbild par šiem jautājumiem. Un mēs parunājām par to gaisotni un arī par mūsu sarunām, kas mums notika pirms vasaras atvaļinājuma. Tad mēs runājām ar Beļģijas ministri, centāmies skaidrot parlamenta pozīciju Un mēs zinām, ka padome vai darba grupa EPSCO tiksies rīt. Un um, Milgeta kundze varētu informēt arī no savas puses šo darba grupu. Tātad mums ir bijusi ļoti laba un veiksmīga diskusija ar Milgetas kundzi par mūsu darbiem. Un Pēdējais paziņojums ir šāds. Notre... Esam ceturtajā punktā. 4a e, mūsu darba kārtība. Un šeit mums ir jāņem vērā kopīgā nostāja, e, ko ir pieņēmusi padome. Tā ir padomus nostāja sakarā ar regulu 987 no 90. Tas, nu, no 2009. gada tas ir par val, to valstu valsts piedarīgajiem, uz kuriem neatiecas šī regula tikai dēļ valsts piedarības principa. Džīna Lamberte ir mūsu referenča jautājuma, vai jūs gribat kaut ko teikt? Uh, you, this... Paldies. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Te ir vienkārši tāds formāls paziņojums, ko es gribēju teikt šeit komitejā, jo mums ir attiecīgi jāuzsāk reaģēt uz padomes eh, nostāju, mums ir noteikti laika grafiks sadarbībā ar, ar padomu un parlamentu. Runājot par šo regulu, Es eh, vienkārši informēšu, tad jūs varat iet un padomāt par to. Šobrīd jau ir tāda regula, kuras objekts ir pārobežu sociālās drošības sistēma attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kas legāli ceļo no vienas dalībās uz otru. Un šīs regulas projekta mērķis ir aktualizēt esošo situāciju. Mēs jau esam aktualizējuši tādā veidā, ļoti daudz sociālās drošības koordinējošās regulas, un mēs esam arī īstenojuši daudz ko iepriekšējā gadā. Mm, pirmajā lasījumā mēs esam jau izveduši konsultācijas, bet ir mainījusies juridiskā bāze, tāpēc mm, šī konsultēšanās procedūra tagad ir kļūst par pirmo lasījumu, ko mēs skatījām gada sākuma. Līdz ar to mēs esam mm, piedāvājuši divus priekšlikumus, lai grozītu komisijas priekšlikumu. Mēs runājam par pārskata klauzumu, tas jau ir eksistēšajā regulā, mēs to vienkārši atstatām, to atpakaļ un padomu to ir pieņēmusi, tad mums ir no parlamenta puses bijuši divi grozījumi un padomu abus ir pieņēmusi. Es zinu, ka daudzi Padomas piedāvātie grozījumi ir saistīti ar juridisko pamatu 79.2b panta skatījumā. Arī Dānija nepiedalās šajā sistēmā. E, viņi nepiedalās šajā sistēmā, kas regulē trešo valstu pilsoņus, kas e, brauc no vienas valsts uz otru. Kāpēc? Tāpēc, ka Dānija mm, nepiedalās šajā likumdošanas daļā, kas regulē mm, attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem. Un e, apvienotā karaliste arī nepiedalīsies eh, aktualizētajā variantā. Diemžēl īrija piedalīsies. Tad Lielbritānijas būs spēkā iepriekšējais variants. Ir vesela rinda grozījumu, kas ir lasām padoms pozīcijā, un tie atspoguļo esošo lietu stāvokli. Un eh, ies, nav iespējams pārskatīt pilnībā šo regulu, jo vecā regula uh, paliek spēkā attiecībā uz apvienotā karalisti, manuprāt, tas īpaši nepalīdz atvieglot pārobežu sociālā nodrošinājuma jautājums, bet tā tas nu ir. Un tāpēc mans ieteikums ir šāds. Būs ziņojums, ko es rakstīšu visai drīz, un es rekomendēšu arī akceptēt padoms pozīciju. Merci beaucoup. On me dit que la, la... Paldies. Beļģijas prezidentūras pārstāvis nav klāt. Varbūt Spānijas prezidentūras pārstāvis varētu pateikt kaut ko. Lūdzu, jums vārds. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja man jārunā vaļsirdīgi, es vēlējos pateikt, nebija vienkārši vienoties par šo kopīgo pozīciju bija jāmaina juridiskais pamats un mums vajadzēja nomā, nomainīt eh, vienprātīgu balsojumu pret kvalificētu vairākumu. Divos gadījumos eh, padomu mēģināja pieņemt šo pozīciju, bet diemžēl abas reizes izgāzās, jo katru reizi viena dalība valsts uzlika veto. Tagad kad mēs pārējam no vienbalsīguma uz kvalificētu vairākumu, tas nozīmē, ka ir arī citas iespējas pirmajā gada semestrī. Mēs vēlamies pieņemt tādu regulu, kur balstītos uz vienprātību, tātad uh, iesaistot visas puses, arī parlamentu. Mēs vienmēr esam mēģinājuši to panākt. Mēs esam sazinājušies ar Eiropas parlamentu, lai varētu garantēt to, ka mēs esam viensprātis. Kāda bija galvenā doma? Mēs vēlējāmies eh, arī pret trešo valstu pilsoņiem eh, izturēties vienlīdzīgi, lai viņi būtu vientiesīgi, lai arī viņiem būtu iespējas saņemt sociālos pabalstus. Un ir vēl kāda būtiska atziņa. Mēs vēlējāmies svītrot atkāpes regulā 859. Tādēļ pieņēmām tādu teksta redakciju, pret kuru bija trīs valstis un viena valsts atturējās, bet eh, tagadējā teksta redakcija ir lakoniskāka. Tagad tur ir minēts, ka jaunā regula 883 arī attieksies uz trešo valstu valsts piedarīgajiem. Priekšstādātais kundze, tā kā jūs man ļāvāt izteikties, es arī kaut ko lūkšu. ar 2010. gada 1. māju eh, sāk darbu, sāka darboties regula 883. Pirms tika pieņemta šī regula, mēs varējām izmantot regulu 883 attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgajiem. Uh, Savādāk eh, rastos tāds kā paradoks, jo kamēr stāsies spēkā jauna regula, mums vajadzēs izmantot citu tiesisko dokumentu, ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības pilsoņus un trešo valstu pilsoņus. Līdz ar to mums vajadzētu veicināt eh, ātrāku šī dokumenta pieņemšanu un tad, kad tas tiks izdarīts, 883 arī varēs attiecināt uz trešo valstu pilsoņiem. Kā jau minēja Lamberts kundze, mēs iekļāvām šajā regulā tos grozījumus, ko iesniedz Eiropas parlaments. Apvienotā karaliste nepiemēro jauno likumdošanu. Man arī tajā ir, attiecībā uz to ir savs viedoklis. Tas gan būs tīri personisks viedoklis. Manuprāt, pat ja tiek runāts par dažādām administratīvajām procedūrām, vienai valstī būs grūti izmantot tādu regulu, ko neizmanto pārējās valstis. Tas nekas, ka tas ir tikai tehniski administratīvs process, tādēļ es domāju, ka vajadzētu uh, panākt saskaņotības starp apvienoto karalistu un citām dalībvalstīm. Paldies! Paldies, vai komisijas pārstāvs arī grib kaut ko teikt, lūdzu? Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas paziņojumā, ko mēs esam nodevuši arī parlamentam, komisija atbalsta nostāju, ko paudus padome faktiski kopīgā nostāja pilnībā atspoguļo visus tos elementus, kas ir komisijas sākotnējā priekšlikuma pamatā. Divi divi parlamenta grozījumi arī tiks ņemti vērā, kas tika izteikti mm, pirmajā lasījumā. Mūsu mērķis ir vienkāršot noteikts normas. Un jaunā koordinējošā regula tā tieksies pret Eiropas Savienības valsts piedarīgiem, un ļoti svarīgi ir nodrošinot to, ka tāpat regula attiecas arī uz trešo valstu pilsoņiem. Paldies! Lieliski sarkas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, izteikšos ļoti īsi. Pirmām kārtām Es domāju, būtu godīgi teikt, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pateikties Spānijas prezidentūrai par veikto darbu. Un, protams, vēlējos pateikties arī Beļģijas prezidentūrai par veiktajiem pūliņiem. Abas prezidentūras ir nenogurstoši strādājušas, lai varētu panākt to, ka šī regula attieksies uz trešo valstu pilsoņiem pēc iespējas ātrāk, jo tagad viņi cieši no diskriminācijas. Kā sociālistu ēnu referents es jums vēlējos paziņot, un arī tajā skaitā Džīnai Lambertei to vēlējos paziņot ka parlamenta grozījums padomi ir iestrādājusi regulā, komisija tam piekrīt, un tādēļ es uzskatu, ka jo ātrāk šis ziņojums būs gatavs, jo ātrāk mēs pateiksim, jā, mēs varēsim uh, ieslēgt zaļo gaismu un uh, Es domāju, jo ātrāk tas notiks, jo labāk, jo savādāk no 1. māja varētu būt eh, kaut kāds nepilnības. Lamberts kundze, vai jūs gribat vēl kaut ko teikt? Tas nav obligāti. Oi, man Roiten kundze. Priekšstādātājs kundze. Es esmu tā persona, kas eh, iesniedza eh, šos grozījumus, un ko es vēlējos uzreiz skaidru un gaišu pateikt. Jaunajā regulā attiecībā uz attiecībā uz bērnu pabalstiem nevajadzētu būt izņēmumiem attiecībā uz divām valstīm Eiropā. Ja mēs to varētu nokārtot, mēs varētu atrisināt ļoti lielu skaitu problēmu. Paldies! Bien, Ļoti labi, Lamberts kundze. Um, in, in... Paldies! Atbildot uz Omens Rūtenskundas uzdoto uh, jautājumu, es saprotu, ka šeit nav paredzēta ne izņēmumi, ne arī nekādi pielikumi. Un parlamenta pieņemtā rezolūcija arī ir iekļaut likumdošanas tekstā pilnībā. Parlaments balsoja par to, lai šādi izņēmumi neatiektos ne uz vienu valsti. Tāda bija parlamenta pozīcija. Es to sapratu tādā veidā un protams, uh, es varu to vēlreiz apstiprināt, vienojoties ar ēnu referentiem pirms balsojuma. Paldies! Ļoti labi. Tad mēs esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Un tagad esam gatavi turpināt mūsu sanāksmi ar balsošanu. Iesākumā mums ir jābalso par to, kas ir 4. punktā parlamenta pozīcija vai arī mūsu ieguldījums, mūsu parlamenta pozīcija attiecībā uz padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu par visām iedaļām. Bien. Alors, donc, comme je le disais à l'instant... Kā jau es teicu pirms īsa mirkļa, ceturtajā punktā mums ir jābalso par, par mūsu nostāju attiecībā uz uh, budžetu 2011. gadam. Mums ir jābalso mūsu komitejas kompetenci ietvaros. Un tāpēc mums ir grozījumi sekojoši. 0, nu, 400404. Mums ir Bastos kundzes grozījums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim, vai visiem ir balsošanas kartes.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

Madame Morin, ce que je vous propose, c'est que je vais tenir compte de votre vote de Kundze, es piedāvāju ieskaitīt jūsu balsi, eh, it kā jūs būtu balsojusi manuāli. Labi, beidzam balsot. Tad 16 par, 21 pret. Tas ir noraidīts. Tālāk nākamais, kurš par? Pret atturās, noraidīts. Tālāk 6333, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Tad mūs eh, tiek pārbaudīts 6333, sākam balsot, visi nobalsojuši, slēdzam balsojumu. 15 pār 21 pret, tas nav pieņemts. Tālāk nākamajā rindiņā mums ir Bastas kundzes grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 6334, kurš par pret atturas noraidīts. nous en venons donc euh, ce qui signifie que nous euh, sur ce enfin je, simplement attirer Es gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, kā jālas šī labs puse. Mēs neesam balsojuši pilnīgi par visiem, kas attiec uz mm, padomas priekšlikumiem. Mēs par padomas priekšlikumiem balsosim e, reize, jo. Uh, es īsti nesaprotu, kādā veidā mums vajadzētu balsot. Tātad budžets paliek e, tādā situācijā, kā padomi ir nobalsojusi. Un ja mēs atgriezīsim atpakaļ to naudu, kas ir nogriezta, e, tā būs cita lieta. Bet pagaidām padomi ir nobalsojusi un padoms teksts, kā ir, Tas ir tas, par ko mēs balsojam. Vienkārši gribēju paskaidrot šo situāciju, lai jūs ņemat vērā balsojot. Tālāk 6335. Te ir atjaunots restaurācijas komisijas priekšlikums, kurš par pret atturs pieņemts. 6336. Kontra. Tas pats, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 6303 Bastos skundze. Mēs vajadzētu, mums vajadzētu pārbaudīt iepriekšējo 36. sākam pārbaudīt. Šķiet, ka visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 21 ir par 16 pret, skaidrs, ka ir pieņemts. Tālāk Bastos skundze grozījums 6303, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Šķiet, ka visi nobalsojuši beidzam balsot. Tātad 19 ir pret, 18 par, nav pieņemts, nav pieņemts 6304, tā pati autori, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 6337. E, te arī ir atjaunots komisijas sākotnējais teksts. Tas atkrīt, tāpēc, ka mēs esam pieņēmuši 6304. grosījumu. Tālāk mums ir 6338, kas atjauno sākotnējo budžeta līniju, kurš par pret atturas pieņemts. 600 6305 par sociālā fonda figurēro kundu, kurš pre, par, par, pret, atturas, noraidīts. 6307 figurēdo, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 6306 no Bastos kunds, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 6339 atkrīt. Tad mēs nonākam pie 6308, kurš pār šo grozījumu pret atturas pieņemts. Tagad mums vajadzētu par komentāru balsot, kurš pār pret atturas pieņemts. Tālāk nākamais atkrīt. Un mēs tagad balsojam par 6309 pār pret atturas pieņemts, par komentāru, kas atpavada to, kurš pār pret atturas pieņemts. nous en venons au, sur l'information et la formation euh, des travailleurs. Tagad mēs balsosim par 6311, tas ir strādnieku apmācība par, kurš pret, atturas noraidīts. Tālāk 6310, referents komentārs, kurš par, pret, atturas pieņemts. 6312 no autors, kurš pār pret pārbaudīsim. Pārbaudām 6312, to sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 par, 18 pret, pieņemts. Un par komentārs, kas iet ar to, kurš par, pret, atturs, tas pats vairākums. grozījums numurs 6342 atkrīt, un tad mēs atgriežamies pie 6313 Bastos skundze, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamais atkrīt. Tagad mēs balsojam par 6343, kas atjauno sākotnējo komisijas priekšlikumu šajā līnijā, kurš par pret atturas. Tātad, kurš par pret atturas un pieņemts. Un nu, tagad mēs pie 6315 par pilotu projektu eh, nodarbinātības pasākumu, kurš par te koordinātori bija vienojušies, kurš par pret jāpārbauda. Visi nobalsojuši beidzām balsot. 2, eh, 22 par, 16 pret ir pieņemts. 6316, tas pats arī šeit ir bijusi koordinātoru vienošanās. Eh, šeit atspoļot mūsu viedoklis par budžetu, kurš par pret atturas. Tas pats vairākums, tas ir pieņemts. 6317. arī par pilotu projektu, arī par ko koordinātoru vienošanu, kurš pār pret atturas tāds pats vairākums. Tas ir pieņemts. Tālāk esam nonākuši līdz 6318. arī pilotu projekts Your First Jurors Job, kurš par, pret, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Tālāk komentārs, kas pavada šo grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Esam nonākuši līdz grozījumam 6320 figurēro, kurš pār pret atturas noraidīts. 6319 Regina Bastos, kurš pār pret atturas pieņemts. Le, les chiffres sont tombés, mais je vous propose de mettre aux voix quand même. Šeit eh, ciparos ir sajukums, bet eh, mums vajadzētu balsot par komentāru, kas ir saistīts ar 6321, kas ir saistīts ar iepriekšējo balsojumu. Tātad par šo komentāru, kas ir kopā ar 6321, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad mēs esam rindiņā vai sādaļā par sociālo aizsardzību un iekļaušanu. 63, 22 grēdo, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 63, 47, kurš par, atturas, pieņemts. Tālāk nākamais grozījums. Mēs varētu tagad balsot par komentāru, kas ir kopā ar 6323 grozījumu, kurš pārpret komentārs ir pieņemts. Tālāk par darba apstākļiem. Mums ir 6325 grozījums no figurēto kundz, kurš par pret atturas noraidīts. 63 grozījums pār pret atturas pieņemts. Un tālāk mums ir komentārs, kas ir trijās rindkopās, bet balsosim kopā. Tātad, kurš ir par to komentāru, par pret atturas pieņemts? Tātad šis komentārs, kas ir kopā 634, ir pieņemts. Tālāk mums ir sādaļa par progresu. Šeit ir grozījums 6326 no figurēru, kurš pār pret atturas noraidīts. 6327, kurš pār pret atturas pieņemts. Komentārs uh, ar šo pašu, kurš pār pret atturas pieņemts. Tālāk par dzimumu līdztiesību figurēdo grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk eh, atbalsts īstenošanai 6349 no referents, kurš var pret atturas pieņemts. Tālāk eh, par Eiropas fondu darba apstākļu uzlabošanai 6350, kurš par pret atturas pieņemts drošības aģentūra 6351 par pretaturas pieņemts. Tālāk par, par iepriekšējo programmu pabeigšanu 6352, kurš par pretaturas pieņemts. Tālāk par pilotu projektu, lai veicinātu darba, strādnieka aizsardzību. Kurš par pret atturas pieņemts? Tālāk par Eiropas gadu cīņā pret nabadzību, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamais pilot projekts par autistu spektrum, kurš par pret atturas pieņemts. 600. 6331 nu, eh, Hirša kundze. Eh, Pilot projekts, eh, kas risina uh, problēmu, kas skolā atstāja skolu par agru, kurš par pret atturas noraidīts. Un vai par komentāru arī jābalso? Tad mēs esam nonākuši pie sadaļas par vi vispārīgo darba drošību. Vai, nu, vecāka gadagājuma strādnieka aizsardzību 632, kurš par atturas pieņemts. Šeit ir arī komentārs, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamais ir globalizācijas pielāgošanas fonds, grozījums 6357, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 6354 par cilvēkresursiem par pret atturas pieņemts. 6355 tā ir li līnija par ārodu izglītību Eiropas centrā, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Tālāk eh, nākamā eh, pozīcija par Eiropas apmācības fondu, kurš pārpret atturas pieņemts. Un visbeidzot mums ir jābalso par šo projektu, atzinumu projektu kopumā. Tad mums ir pirmais paragrāfs, kurš par pret atturas pieņemts. Pēc pirmā paragrāfa mums ir ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Un piektajā rindkopā PPE grupa lūdza, lai mēs veicam balsojumu par daļām. Un varbūt man kā referentei vajadzētu nedaudz paskaidrot šeit otro daļu grozījumam. Šajā otrajā daļā ir piedāvāts spērt pirmo soli, lai normalizētu budžeta situāciju šajā jomā. E, šeit ir runa par īpašu budžeta līnijas veidošanu saistībā ar globalizācijas fondu, jo e, mums jau mēs jau agrāk esam nobalsojuši par šo budžeta līniju un tālāk uh, Portasa kunga referen, referāta gaisma, kas arī ir atbalstīts no komisijas puses, tur ir lūgums ielikt tieši šādu specifisku budžeta līniju. Es vienkārši gribēju vērst jūsu uzmanību uz šo otro grozījumu daļu, tātad pie tā, šeit ir otrā daļa ar noteiktiem cipariem. Bet pagaidām atgriežamies pie pirmās daļas, kur mēs pasvītrojam svarīgumu sakarā ar darba tirgu. Kurš pār šo pirmo daļu, kurš pret atturas pirmā daļa ir pieņemta. Tagad mēs nonākam pie otrās daļas, kur ir runa par šo specifisko budžeta līniju, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Tā ir otrā daļa. Kurš par? Sākam balsot, beidzam balsot. Tātad 17 par, 19 pret nav pieņemts. Pēc trešā mums ir sastais grozījums, Figurēdo kundze. Tas ir mutiskais grozījums, e, ko es piedāvāju savu, un autori ir arī pie, pieņēmas, kurš par pret atturas. Šķiet, ka ir noraidīts, bet varbūt pārbaudīsim. Sastais grozījums, lūdzu pārbaudām, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Nu, balsojums ir beidzies. 19 pār 19 pret nav pieņemts. Tālāk 7. grozījums, 4. paragrāfs, kurš pār pret atturas pieņemts. Piektais paragrāfs, astotais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Sestais paragrāfs, devītais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Tālāk sestais A, desmit figurēdo, kurš par pret atturs. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim desmito grozījumu, sākam pārbaudīt. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 9 par 16 pret 11 ir atturējušies, nav pieņemts. Tālāk 7. sā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 8. paragrāfs 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pēc tam 8. sā, 13. kurš par, pret, atturas atturs noraidīts. Pārbaudīsim 13. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par 18 pret pieņemts, tālāk 14 grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Apsvēruma daļa A, pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums CA, otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad par visu kopumā elektroniski sākam balsot. Mon a pu voter? Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 35 par 2 atturējušies. Mūsu atzinuma projekts par budžetu ir pieņemts. Un tagad mēs nonākam piektajā punktā mūsu darba kārtībā. Tur mums ir jābalso par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu attiecīgi vēstuli, ko ir sarakstījusi mūsu komiteja, tad eh, līnākais, un to prezentēs Dānijas valdība. Te ir vēstule. Eh, tātad pirmais, kurš par pret atturas, šis pirmais ir pieņemts. Tālāk. Danfus grupas ietvaros. Tā, nākamais ir Danfus grupa Dānija, kurš par šo vēstuli. Pret atturs pieņemts. Tālāk nākamais ir, ir Galicija tekstila dokuments, ko prezentēs Spānijas valdība. Arī tas ir tas pats Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Uh, arī vēstuli. Vēstuli, kuru jūs esat saņēmuši, bet šeit ir arī neliela kļūda trešajā punktā. Sākotnē versija nav svītrota ārā. Un vajadzētu pievērst uzmanību ceturtajam paragrāfam, tā kā tas ir rakstīts vēstulē. Donc vous avez, vous avez dans vos dossiers. Jūsu dokumentos ir jaunā koriģētā versija šai vēstulē. Un, ja jums būtu jāskatās šo pēdējo versiju, ja jums nav nekādas pretenzijas, nekāda komentāra, tad mēs tieši par to arī balsojam. Mēs eh, balsojam par šo versiju kopā ar visu pirmo paragrāfu. Mēs pieņemam komisijas priekšlikumu, otrajā paragrāfā mēs atbalstam mobilitātes kustību, arī geogrāfisko fonda darbību mobilizācijas aspektā. Trešajā punktā mēs izrādām savu interesi attiecībā uz noteiktiem pasākumiem, proti mēs atbalstam eh, dzīves apstākļu uzlabošanas ideju, un attiecīgi mēs piešķiram atbalstam pabalstu piešķiršanu noteiktā summa 400 eiro apmērā. Un vēl mēs arī izsakam nožēlu, ka ir grūtības ar apmācību. Vai visi ir piekrīt? Grūtības nav, tad mēs Balsosim par šo sarakstu ar visu jauno redakciju. Kurš par? Pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to mēs esam beiguši balsošanas daļu. Un es piedāvāju ķerties uzreiz pie astotā punkta. Astotajā punktā mēs pētīsim atzinuma projektu ko mēs esam saņēmuši no IMCO komisijas, tas ir par pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Iek, e, Evglīna Gebates kundze no iekšējā tirgus patērētāja aizsardzības e, komitejas ir autori. No mūsu puses ir Žanloks Benjamas. Es došu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Tad e, mūsu pakalpojuma direktīva atgriežas pie mums. Un Mums jau ir bijušas ļoti daudz diskusijas par šo pakalpojumu jautājumu. Mēs esam atkal Eiropas parlamentā un esam vienojušies ar referents kundzi par kompromisu. Atsevišķas lietas ir skaidras, bet eh, daudzām valstīm vēl nav bijis eh, laika īstenot visu to, kas ir prasīts pakalpojumu direktīvā, lai to īsti un pareizi īstenotu. Atzinums, par ko, ko es piedāvāju, tas ir ļoti īs, jo saskaņā ar mūsu parlamentu noteikumiem mums ir noteikts ziemju apjoms, ko atzinumā nedrīkst pārsniegt, kaut gan diezgan grūti šo apjomu savietot ar direktīvu. Tātad, um, principā es uzskatu, man attieksme diezgan pozitīva, bet es uzskatu, ka ir nepieciešams vēl piestrādāt, lai attiecīgi iznot Eiropas modeli. Es ceru, ka pakalpojumu direktīva dos savu ieguldījumu, uzlaboja darbības stāvokli, nodrošinot sociāli. Tad es pasvītrošu ļoti svarīgo direktīvas lomu. Un tieši tāpēc ir nepieciešams īstenot pakalpojumu direktīvu, lai attiecīgi uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Kopš pakalpojumu direktīva ir pieņemta, Lisabonas līgums arī ir pieņemts, un šeit mēs varētu runāt par dažādiem pantiem, tie tiek arī pieminēti, bet es gribētu nosaukt 3., 9., 14., 28. protokolu, jo visos šajos pantos tiek precizēta situācija attiecībā uz pakalpojumu direktīvu pēc saskaņot to ar līgumu noteikumiem. Mēs runājam par dažādām tautsēmniecības nozarēm, veselības aprūpi, sociāliem pakalpojumiem pārsvarā. Bet ne tikai sociālie pakalpojumi. Un es vēl piemetinu, ka direktīva neatiec uz darbtiesībām un neskar arī dalībvalstu tiesību aktus, ar kuriem reglamentē sociālās apdrošināšanas lomu. Es, um, tad man ir paragrāfs, kur es paušu šo ideju, un es arī saku, ka ir grūtības dažkārt definēt direktīvas darbības jomu, un kas tas ir vispārējās intereses pakāpojumi, to grūti um, izskaidrot. Te ir dažādi, dažādi paskaidrojumi šajā definējumā vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi, te ir dažādi skaidrojumi dažādās valstīs. Tad te, tās ir grūtības, to es koncentrēju. Tad piektajā punktā es eh, runāju par viens pieturs aģentūru. Es aicinu nodarbinātības komiteju saskaņā ar 150. pantu izstrādāt ziņojumu, uh, kurā būtu izvērtēta direktīvas piemērošana gan kvalitatīvā, gan kvantitīvā aspektā. Un es ļoti ceru, ka tādā veidā kompromisa gaisotnē, kā mēs jau runājam ar Geberts kundzi, mēs varēsim dot savu ārtavu šai darba. Tādā veidā mēs secinām, to, kas ir noticis šo direktīvu, kas jau ir izdarīts un kas ir panākts, un kur ir bijušas grūtības, lai mūsu patērētāji interesi būtu pilnībā apmierināts. Paldies! Kristensona kungs. Tak for formand, og tak til øh, ordføreren. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties mūsu referentam par izcilo darbu un par viņa sagatavotu atzinumu. Tas patiešām ir ļoti izdevies, bet vienmēr jau ir iespējams kaut ko piebilst. Kā sociāldemokrātu grupa mēs iesniegsim arī vairākus grozījumus par šo iniciatīvas ziņojumu. Tas nav nekāds noslēpums, ka temats ir ārkārtīgi jūtīgs, tādēļ mēs uzskatām, ka arī tādēļ saskaņā ar ceturto punktu, kurā referents norāda, ka ir nepieciešami skaidri dažādu jēdzienu uh, formulējumi un ka tam ir jāparādās direktīvās, mums ir jāsazinās ar dalību valstīm un jāpavaicā, kāds ir viņu no, viedoklis visā šajā jautājumā un kā dalību valsts šo direktīvu ir īstenojuši ne visas dalībvalstis ir uh, pārņēmušas šo direktīvu, tādēļ vajadzētu atzīmēt, ka 12 valstīs tā joprojām pilnībā nav transponēta. Tas ir nepieņemami pilsoņiem šajās dalību valstīs. Un tas, protams, ir arī uh, nepieņemam, ņemot vērā to, ka citas valsts ir ieguldījušas vairāk pūliņu un direktīvi ir pārņēmušas pilnībā. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai 12 valstis pēc iespējas ātrāk piemērot šo direktīvu tādā pašā uh, kārtībā, kā to ir darījušas valsts, kas to jau ir paveikušas. Uh, Eh, piektais punkts man arī šķiet veiksmīgs, bet es vēlējos pievienot, ka visām dalību valstīm ir jāizmanto vismaz viens informācijas centrs, kur varētu izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, un tādā veidā mēs varētu labāk informēt mūsu pilsoņus. Es varu piekrist arī sastajam punktam, kur ir norādīts, ka ir jāizstrādā regulāri ziņojumi, bet mans priekšlikums ir tāds, ka varētu to varbūt tekstā uh, Eh, norādīt vēl skaidrāk un kodolīgāk. Proti sagatavot ziņojumu un parūpēties par to, lai visas 27 dalību valstis uh, eh, varētu salīdzināt un pastīties, kāds ir sasniegtais progress. Paldies! Merci. Paldies! Došu vārdu Turinenes kundzei, pēc tam Markin kundzei. Jā, ja, tak for ordet. Øh, fru formand, jeg taler også dansk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos eh, piekrist Olas teiktajam un centīšos nerunāt pārāk ātri. Man vispirmām kārtām jāsaka, eh, ka esmu rūpīgi sekojusi šī ziņojuma izstrādei un jāņem vērā, ka arī uh, jaunieši, kas ir politiski aktīvi Dānijā, runā ļoti daudz par uh, darbaņēmēju aktīvu iesaist savu tiesību aizstāvēšanā par uh, pakalpojumu direktīvu, un tas nebija man nekas jauns. Bet mums vajadzētu parunāt par to arī no Eiropas institūciju prizmas raugoties. Mums ir jāsaprot, ka Šis ziņojuma projekts ir vienkārši izcils, tas ir ļoti kodolīgs, tur ir ļoti labi atspoguļots tas, kas mums ir nepieciešams, un mēs kā zaļie politiķi varam to atbalstīt. Es domāju, ka nodarbinātības un iekšējā tirgus komiteju uzdevumi ir jaunu darbu vietu radīšana. Un mums ir jāsaprot, kā krīze ir ietekmējusi nodarbinātības sektoru. Uh, Es domāju, šeit vēl kaut kā trūkst, nav tādas saiknes uh, ar to, kādas ir problēmas tagad, kas īsti notiek praksē. Nevar jau būt tā, ka, piemēram, pakalpojuma direktīva ir uh, radījusi visas problēmas. Jā, ir dalībvalsts, tātad 12 dalībvalsts, kas to nav uh, eh, īstenojuši pilnībā, bet kur ir patiesās problēmas. Jāņem vērā, ka ir cilvēki, kas, uh, piemēram, dodas pāri robežai, lai sniegtu kaut kādus pakalpojumus. Uh, un mēs runājam par tādiem uh, darba ņēmējiem, kas dodas strādāt pāri robežai, un šī problēma vēl pilnībā nav atrisināta. Tas bija pirmais, ko vēlējos pateikt. Otrakārt, uh, eh, tāpat kā kolēģis no sociāla demokrātu grupas, es vēlējos teikt, ka mēs to varētu padarīt vēl tādu uh, spēcīgāku šo atzinumu. Piektajā punktā ir runāts par to, ka komisijai vajadzētu sagatavot arī ietekmes izvērtējumu, un mums galvenokārt ir jāno arī par darbņēmēju tiesībām un sociālajiem aspektiem. Tas ir pats būtiskākais, un mums ir jārunā noteikti par nodarbinātības aspektiem. Ceturtais punkts varbūt tas rada vislielāko dilēmu skaitu. Šeit ir norādīts, ka e, vispārējais intereses. E, tātad pakalpojumi ar vispārēju tautsājumniecisku nozīmi ir pareizi jādefinē. Un te ir arī vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi. Bet uh, es esmu nedaudz nobažījusies, nobažījusies par šiem formulējumiem. Es dzirdēju arī to, ko teica Barņēkungs. Viņš apgalvoja, ka ir pilnībā uh, jāievieš šis pakalpojumu iekšējais tirgus. Tas nozīmē, ka tur būs arī veselības aprūpas pakalpojumi, sociālie pakalpojumi. Ko tas nozīmēs praksē? Es vēlējos patiešām uzklausīt Barņēkunga priekšlikums, ka tie iegūs konkrētāks aprises. Es saprotu, ka būs uh, daudz jomu, kuras noteikti nevajadzētu pakļaut konkurencei par katru cenu. Tātad mums varbūt vajadzētu padomāt par veiksmīgāku definīciju un e, no direktīvas aptvēruma izņemt dažas konkrētas jomas. Es domāju, ir e, jāparūpējas, lai tā būtu regula e, Eiropas Savienības līmenī, lai katra dalībvalsts nemēģinātu ieviest savas atkāpes. Uh, Tā tad nevajadzētu radīt pārāk lielu jucekli, un eh, kāda ir otra atziņa, mums ir jāsagaida arī laba priekšlikuma no Eiropas komisijas. Jārunā arī par šiem ne, cilvēkiem, kam ir eh, nosūtītajiem darbiniekiem. Tālāk ir jāveic ietekmes izvērtējums, to veiks Eiropas komisija, un vēl vajadzētu parūpēties par uh, sociālajiem pakalpojumiem, lai tie tiktu aizsargāti. Tas bija zaļo uh, politiķu galvenais uzskats. Un visbeidzot, ko es varēju pateikt uh, kā IMCO komitejas locekle, mums ir nepieciešams izstrādāt spēcīgu atzinumu tieši šajā komitejā. Uh, Protams, eh, es nevēlos tagad eh, akmeni mest imko dārziņā, bet viņi bieži vien mēģina eh, uz visu raudzīties no tādiem ekonomiski, tir, ekonomiskiem aspektiem un tirzniecības aspektiem. Bet mums varbūt vajadzētu vairāk pievērsties šai sociālajai dimensijai, parūpējoties par uh, cilvēku dzīvi. Paldies! Un liels paldies par izcilu atzinumu! Merci, uh, Madame Arkin, puis... Paldies, Markina kundze, un tad eh, Rozāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām vēlējos uh, pateikties referentam par izcilo darbu, ko viņš ir veicis sagatavojot atzinumu. Nu, tā vispārīgi vērtējot, eh, varbūt viņš direktīvu varēja vērtēt atzinīgāk. Uh, Un es vēlējos pateikt, ka ir nepieciešams, lai visas dalība valsts pilnībā īstenot šo direktīvu. 12 vēl to nav izdarījušas. Un tas ir pats galvenais, tā ir tāds sarkanā, uh, sarkanais zīpars, kas uh, mums uh, velks cauri visam šim ordinumam. Par otro punktu es uh, pieņa, es varu. Uh, piekrist tam, ka ir jāņem vērā līguma jaunie noteikumi, ir jāņem vērā visi šie nosauktie pānti. Ceturtajā punktā viņš runā par to, kuras direktīvas darbības joms vajadzētu definēt, lai precīzi noteiktu šīs direktīvas darbības jomu. Varbūt, ka Žāns Lūks to varētu izskatīt vēl detalizētāk, lai mums uh, acu priekšā rastos tāda skaidrāka aina, ko viņš tā tad domā. Uh, un es vēlētos varbūt arī saņemt vairāk informācijas par pārējo šī punkta fragmentu. Es dzirdēju uh, to, ko teica kolēģi no zaļo politiskās grupas, proti, ka dažas uh, definīcijas varētu būt pārāk ierobežojušas. Tādēļ mums vajadzētu pilnīgi skaidru un gaišu pateikt, ko mēs šeit vēlamies sasniegt. Piektais punkts par viens pieturs aģentūru. Man ir viens jautājums. Es uh, dzirdēju, ko lēma konkurētspējas padome. Uh, Proti, e, mēs īsti nesaprotam, vai šī viens pieturs aģentūra jau ir izveidota dalību valstīs vai nē, bet e, ar tādu domu noteikti būtu iespējams paspēlēties, un šī viens pieturs aģentūra tad, tad varētu informēt cilvēkus par viņu tiesībām un tā tālāk. Sastais punkts, es varu piekrist tam ka mums uh, direktīva ir jāizvērtē gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā veidā, un E, Pagājušajā nedēļā mēs runājām par pasta pakalpojumu direktīvas īstenošanu un demonstrācijas e, ļoti skaidri norādīja to, kuras tad ir vājās vietas. Un Barņiekungs arī izteicās mūsu priekšā. Tas bija viss no manas puses. Es varu atbalstīt Žanu Luku atzinumu, bet nu varbūt tāds neliels korupcijas varētu ieviest. Paldies! Okay, thank you very much. Um, I try to avoid. Paldies! Saka Rosas kungs, es eh, necentīšos atkārtot jau kolēģi pateikto, varbūt uh, uh, daži vārdi par ceturto punktu. Mums ir jāpatur prātā, ka pakalpojuma direktīva uh, bija tā direktīva, kas iezīmēja jaunu ceļu un parlaments ļoti skaidri izteica savu viedokli par vienoto tirgu un mēģināja to uzspost, izspiest padomai un komisijai un e, padomu un komisija runāja par šo izcelsmes valsts principu, bet parlaments nebija vienisprāts ar abām iepriekš minētajām institūcijām. Un visbeidzot mēs e, varējām vienoties par savu pozīciju, pateicoties Gerhardas skundzes e, milzīgajiem pūliņiem. Es vienkārši uz to vēlējos norādīt, tas ir e, jāpatur prātā. Un tās jomas, kas tika izslēgtas no direktīvas aptvēruma, bija tās jomas, Eh, kas bija, mm, kas radīja daudz rūpes pilsoņiem, nevis tikai parlamentam, bet eh, tieši un galvenokārt pilsoņiem. Un jāņem vērā, ka mēs nevaram Eiropas Savienību un tās vērtības balstīt tikai uz tirgu un ekonomiku. Tā tad vajadzētu padomāt, kas notiks tad, kad šī direktīva tiks īstenota un kā, kā tā tiks īstenota, jo 12 eh, valstīm vēl ir savs darbiņš jāpaveic. Un tātad mēs nevaram pateikt, ka mums būtu tāda pilnīga aina, kā šī direktīva tiek īstenot dalību valstīs. Par ceturto punktu. Tātad šis ir pašiniciatīvas ziņojums, un mums jāsaprot, kāda būs vispārīs nozīmes sociālo pakalpojumu nākotne. Uh, Es domāju, ka šī gada beigās mums vēl būs pie šī jautājuma jāatgriežas, bet uh, atcerēsimies, ka Bēļģijas prezidentūra organizē fórumu par uh, sociālajiem pakalpojumiem. Tas notiks oktobra beigās. Es domāju, ka uh, tas būs fórums, kas būs tāds ļoti nozīmīgs un zināmā mērā izzīmēs mūsu ceļu nākotnē. Vajadzētu arī padomāt par to, ka kopš tika pieņemta pakalpojuma direktīva, vecās dalību valstīs tika ratificēts arī Lisabonas līgums gandrīz vienlaicīgi, un referents šeit 14. pāntu ir iekļāvis eh, runājot par juridiskā par juridiskajiem nosacījumiem, kas attieksies uz uh, vispārējas nozīmes komercpakalpojumiem. Ja mēs runājam par ceturto pāntu, ir noteikts, ka 14. lest līgums attiecas uz regulu, nevis uz direktīvu. Vienkārši to vajadzētu norādīt akurāti. Ja regula tiks pieņemta, um, it, it necessarily... tā tiks pieņemta pēc kvalificētu balsu vairākumu un uh, ja padome, komisija un parlaments vienosies, tad tas varbūt varētu zināmā mērā ierobežot eh, dalību valstu rīcības brīvību, jo saskaņā ar līgumu dalību valstīm ir ļoti īpaša loma spēlējama sniedzot vispārējais nozīmes sociālos pakalpojumus. Mums ir jāsaprot, ka ir jārada tāds pareizs ietvers, kas uh, labi līdzsvarotu tās prasības, kas pastāv tirgu, uh, ar tām prasībām, kas ir stīri sociāla rakstura. Tātad tas tika atspoguļots 3. un 9. līguma pantā. Un ja ņemsim vērā arī pamatiesību hartu, jo tur arī ir atrunāts uh, darba ņēmēju un cilvēku kopumā intereses un tiesības. Es vienkārši vēlējos ilustrēt un eh, domāju, ka šis parlaments sniegums ir nozīmīgs, ņemot vērā to, ko sasniedzām pirms dažiem gadiem, virzot šo pakalpojumu direktīvu uz priekšu. Kādēļ šī direktīva ir tieši tāda, kādu mēs to pazīstam? tādēļ, ka pilsoņiem bija rūpesti, viņi bija nobažījušies par to, kā direktīvas īstenošana ietekmēs sociālo dimensiju. Un, protams, dalību valstu uh, parlamenti, mēs ratificēja Lisabonas līgumu tādā veidā, parādot, ka Eiropas sociālās intereses ir viens no galvenajiem mūsu pastāvēšanas principiem, un sociālās intereses ir jāpaturprātā pieņemot jau kādu politisko lēmumu. Uh, un tas rada e, varbūt tādu atšķirīgu redzes leņķi, atceroties to, kādi bija laiki un kādi bija uzskati pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas ir jāpaturprātā. Un visbeidzot. Viena no iniciatīvām, ko esmu uzsācis pats runājot par vispārējais nozīmes pakalpojumiem, es vēlos popularizēt uh, šo domu par uh, mutisko jautājumu 2. septembra plenāru sēdē. Es vēlējos uzdot to Andora kungam par augsta līmeņa darba grupu, uh, kurā būtu iesaistītas daudzas interesētās puses, un līdzīga grupa jau tika izveidota E, korporatīvās sociālās atbildības e, sektorā. Un mēs tādā veidā varētu patiešām uh, nostāties uz tādu samierināšanās ceļu un padomāt, kā samierināt līgumu, uz kuru tiek balstīti vienotā tirgus principi, uh, saskaņā arī ar Lisabonas līgumu un uh, ņemt vērā arī uh, vietējo iestāžu intereses un rūpestus, uh, lai varētu garantēt arī to, ka valsts aģentūras, kas piedāvā vispārējais nozīmes pakalpojums vai nu ekonomiski raksturu vai nekomerciālu raksturu, varētu izstrādāt tādus mehānismus, kas varētu uh, risināt konfliktus mierīgā ceļā. Uh, ja jūs savās politiskajās grupās eh, varat parūpēties par to, lai tas tik pārnāc nākamajā nedēļā, es ļoti augstu vērtēšu jūsu atbalstu. Un, protams, es jums varu no, no, nosūtīt arī visteiktā kopija rakstiskā veidā. Paldies! Paldies! Figuredo kundze un pēc tam. Zinām, um, em relação a este. Paldies, priekš. Não, eh, eu queria. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Se, uh, es vēlējos teikt, ka mums ir jārunā par šo konkrēto punktu, un es neesmu īsti pārliecināta, vai ar uh, pārcelšanas vēlāk brīdi mēs kaut ko panāksim. Uh, Situācija sažģīta, ņemot vērā gan sociālās, gan uh, ekonomiskās izpausmes un liberalizācija īstenībā varētu samazināt darba vietu skaitu. Un esmu nobažījusies. São ainda em 12 Estados-membros. Eh, Naturalmente. Jāņem vērā kā to varēs īstenot, eh, kā šo direktīvu varēs īstenot eh, nosauktajās 12 valstīs, kas to joprojām nav izdarījušas. Un mums ir eh, jārada pietiekami daļrunīga aina, ņemot vērā, kādu iemeslu dēļ valsts vēl joprojām savus uzdevumus nav izpildījušas. Ir jāveic arī ietekmes izvērtējums tajās valstīs, kur direktīva jau ir tā, tikusi īstenota. Protams, es eh, domāju, ka situācija dalība valstīs varētu būt ļoti atšķirīga, ņemot vērā ekonomisko un sociālo situāciju. Domāju, ka šis ietekmes izvērtējums dažās dalību valstīs nebūs pārāk priecīgs un mums ir jāņem vērā, ka uh, varētu arī pie mūsu plenārsēžu zāles Strasbūrā uzrasties demonstranti, kas uh, paust savu viedokli pietiekam apņēmīgi. Es esmu arī nobažījusies par to, par iespējamām problēmām, kas varētu rasties īstenot direktīvu, jo varētu rasties problēmas vairākās jomās. Un es nezinu, vai mēs esam pilnīgi viensprāts ar referentu šajā kontekstā. Es vēlējos teikt, ka mums ir uh, jāveic ietekmes izvērtējums, ir jāturpina sekot situācijai dalību valstīs, tad, kad direktīva tiek īstenota, lai mēs varētu sagatavot savu atzinumu par direktīvu un tās aptverumu. Paldies! Jēsloviskas kundze, lūdzu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W dyskusji nad raportem dotyczącym wdrażania. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo diskusiju par pakalpojumu direktīvu, mēs ļoti bieži runājam par to, ka būtu jāizvēr, jāizvērtē kvalitatīvie un kvalitatīvie mm, aspekti. Ja mēs turpināsim vērtēt šādi, tad mums vajadzētu noteikt ļoti skaidrus kritērijus mums vajadzētu ņemt vērā visus šī atzinuma akcentētos kriterijus, jo gan sociālie, gan ekonomiskie apstākļi visās mūsu valstīs ir ļoti dažādi. Un arī bija dažādi tad, kad direktīva tika pieņemta. Es gribēju atzīmēt, ka IMCO komiteja 29. septembrī organizēs semināru, kur mēs izvērtēsim to, kā šī direktīva ir īstenota dažādās e, Eiropas Savienības valstīs. Šo pētījumu ir izdarījis neatkarīga aģentūra un kopā ar IMCLO grupu mēs seminārā izpētīsim un, un tālāk iepazīstāsim ar diskusijas rezultātiem. E, Paldies referentkungam par šo ziņojumu, par šo atzinumu. Mēs zinām, ka šīs diskusijas par direktīvu ir bijušas uh, komplicētas, un arī šo tekstu vajadzēja rakstīt, konsultēties ar kolēģiem, un tas bija diezgan saržģīti. Varbūt pie mm, pirmā punkta kursīva mēs varētu vēl piemetināt, ka šīs direktīvas mērķis ir radīt darbvietas. Tā te ir rakstīts, bet šeit ir jāskatās uzmanīgi. Jo tā nav, ka mēs radīsim darba vietas neatkarīgi no apstākļiem. Mums vajadzētu atkārtot savas prasības, jo Eiropā darba vietu radīšana ir tāda, ka noteikti ir jārespektē arī godīga darba koncepts, ilgspējīgs darbs, cienīgi darba apstākļi. Tas ir tas, kas ir jāakcentē. Un tad, kad mēs runājām par direktīvu, mēs arī runājam par to, ka nedrīkstētu izvērst sociālo dempingu, ka ir nepieciešams, mm, nedrīkstētu atbalstīt kaut kādas riskantas darba vietas. To varētu pielikt klāt, jo mēs šajā tekstā to neredzam. Tad vajadzētu vēl pielikt piebildi par ilgspējīgo darbu, šī koncepcija, ko ir izstrādājusi komiteja un darba vietu radīšana kā svarīgs uzdevums, kas ir definēts direktīvā, tā ir viena daļa, bet no otras puses šī darba vietu radīšana direktīvas sakarā ir atkarīga no dalību valstu situācijas, jo dalību valstu attieksme arī saistībām uz vienu situāciju izraisa zinām nevienlīdzību. Un tad vēl vajadzētu izdarīt atsauci uz problēmu par to, tāda problēma, ka ir atsākšās sarunas par <clears throat> direktīvu, kas regulē darbinieku nosūtīšanu. Šo te darbinieku nosūtīšanas direktīvu vajadzētu veidot harmoniskā veidā, lai nebūtu nevienlīdzības mūsu starpā. Lūk, tādi ir mani priekšlikumi, vai ir vēl kādi citi kolēģi, kas gribētu kaut ko teikt. Nē, laikam neviens negrib, un tad es došu vārdu Martam Pratas kundzei vai jūs gribētu kaut ko komentēt? Tātad jūs pārstāvāt komisiju, lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. First of all, to... Pirmkārt, es gribēju pateikties par to, ka devāt iespēju man izteikties. Gribēju arī apsveikt referentu ar sagatavoto dokumenta projektu komisijai ir ārkārtīgi svarīgi paļauties uz Eiropas parlamentu un šīs komitejas atbalstu, turpinot izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tiktu pareizi ieviesta šie te pakalpojumi direktīva. Patiešām Mēs esam pabeiguši patiešām sarežģītas diskusijas, sarunas un esam vienojušies par juridisku instrumentu, kas, ja tiek pareizi ieviests, nāks par labu eh, visām dalību valstīm un radīs jaunas darba vietas, kas ir ārkārtīgi svarīgs pašlaik. Jūs zinat, kāda ir skaitļi, un jūs zinat, ka pakalpojumu sektors sastāda apmēram 75% no Eiropas IKP un apmēram 70% no visām darba vietām. Jūs zinat, ka pēdējo gadu laikā tendence ir tāda, ka pakalpojumu pak eh, sektors rada jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Šis sektors arī nedaudz labāk izturējuši šo te uh, ekonomisko krīzi, un jūs paši saprotat, cik svarīgi ir tas, ka mēs izmantojam visus iekšējā tirgus sniegtos labumus. Tas nāks par labu gan vidējiem, gan maziem uzņēmumiem, gan arī pilsoņiem, kas saņem pakalpojumus, vai arī kas strādā pakalpojumu nozarē. Daudzi no jums ir norādījuši, ka jums ir bažas par direktīvas ieviešanas progresu. Gan Benjamis kungs, gan Kristensen kungs, gan Harkins kundze un citi. Es jums gribēju sniegt informāciju par to, kāds tad pašlaik ir ieviešanas status. Tas pēdējā laikā ir uzlabojies tieši attiecībā uz ieviešanu galvenokārt pateicoties tam, ka komisija ir izdarījusi spiedienu uz dalību valstīm, pateicoties arī tam, ka padome regulāri ir izskatījuši šo ieviešanas progresu, un arī parlaments ir izdarījis spiedienu. Uz šo brīdi pašlaik vairs nav runa par 12 dalību valstīm, kas nav ieviesušas šo dokumentu Ieviešanas paketi ir diezgan sarežģīti, daudzas lietas ir jāizdara, bet nu tā kopumā skatoties, dalībvalstīm bija jāievieš horizontālie likumdošanas akti, lai nodrošinātu pareizu satvaru direktīvai. Pašlaik 25 dalībvalstis ir pabeigušas darbu pie šī jautājuma, tātad pašlaik ir tikai divas dalībvalstis. valstis kur likum, visi nepieciešamie likumdošanas akti vēl nav pieņemti. Es atvainojos, mums ir 24 dalībvalstis, kas ir pabeigušas un 3, kas joprojām strādā. Runājot par izmaiņām, kas ir jāievieš Un šeit es nerunāju par jaunu likumdošanas aktu pieņemšanu, bet par esošo izmainīšanu Tad šis darbs ir gandrīz pabeigts 21 no 27 dalību valstīm. Ja jūs padomājat par to apjomu darba, kas ir radies dalību valstīm, lai veiktu visas nepieciešamās izmaiņas, dažos gadījumos pat vairāk kā simts likumdošanas akti ir jāmaina. Uh, Protams, komisija šeit nevienu neslavē, jo darbs ir aizkavējies, bet ir skaidri jāapzinās, ka ja mēs turpināsim izdarīt spiedienu, tad rezultāti būs ārkārtīgi iepriecinoši un pavisam drīz. Runājot par vienas pieturas aģentūru, kas ir ārkārtīgi ambiciozs projekts visām dalībvalstīm, būtībā šie te uh, Eh, šīs te aģentūras ir e-pārvaldības e centri, kur var ne tikai saņemt informāciju, bet arī veikt visas eh, formalitātes un tā tālāk. Pirmā, pirmā šāda te projekta versija ir eh, ieviesta vairāk kā 20 dalību valstīs. Protams, nevarētu teikt, ka situācija ir pilnībā apmierinoša, mums joprojām ir jāspiež uz dalību valstīm, lai darbs tiktu pabeigts un uh, esošā sistēma tiktu uzlabota, bet ir jānorāda, ka tas izdarītais darbs, ko jau ir paveikušas dalību valstis, tas ir būtisks. Es vēl gribēju norādīt uz vēl kādu lietu. Mēs esam redzējuši ka eh, ļoti ierobežotā apmērā ir norisinājušās diskusijas par piemērošanas vai ieviešanas apjomu vai aptvērumu. Tas noticis varbūt tādā praktiskā gaisotnē, dalību valstis ir runājuši savā starpā ar citām iestādēm, bet kopumā diskusijas par šo lietu ir bijušas ārkārtīgi nelielas. Pirmā lieta, kas šeit būtu jāpiemin, ir vienas pieturas aģentūra, un uh, otrā lieta ir, ka būtu jāpaplašina šo aģentūru sniegto pakalpojumu klāsts. Mēs pilnībā piekrītam šeit referentam. Un ir skaidrs, ka tikko šādas aģentūras tiks izveidotas, juridiski uh, būtu pamatoti sākt diskusiju par to, uh, vai nevajadzētu dalību valstīm domāt par jaunu darba vietu izveidošanu sakarā ar šo te aģentūru. Un es nezinu, vai dalību valstis šeit teiks nē, ja eh, mēs runāsim par kaut ko, kas īsti skaidri nav direktīvā ierakstīts. Piemēram, nodokļu jautājums. Ir skaidrs, ka uh, uzņēmumam jāsaņem PVN maksātāja numurs pirms sākt darbību, un varbūt, ka varētu vieglāk šo te numuru saņemt, izmantojot vienas pieturas aģentūru, un tas būtu tikai tāds, tāda lieta, kas balstītos uz veselo saprātu. Tā tad ir skaidrs, ka Iespējams, šajās aģentūrās varētu sniegt vairāk informācijas, vairāk pakalpojumu, virzoties uz priekšu ieviešanas ceļā, bet e, runājot par labām darba vietām saistībā ar pakalpojumu direktīvu, jā, patiešām šis ir svarīgs jautājums, kas mums jāapdomā, bet būtu jāatceras, ka ir jādod laiks, lai tiktu veiktas struktūrāls izmaiņas dalību valstīs, jo šādas izmaiņas ir jāveic likumdošanā, un paiet laiks pirms tiek mainīta likumdošana, un parādās praktiskās redzamās sekas reālajā dzīvē, jo ir jāmaina gan domāšana, gan daudzas citas lietas. Tā tad ir jāņem vērā, ka paies noteikts laika periods, kad likumdošanā izdarītās izmaiņas radīs arī praktiskas izmaiņas. Mūsu uh, ģenerāldirektorāts ir gatavs sniegt jums visu nepieciešamo informāciju par direktīvas ieviešanu. Mēs regulāri publicējam informāciju. Šī informācija tiek sniegta arī parlamentam un padomei. Līdz gada beigām mēs atkal atjaunosim informāciju. Bet, ja jums ir kaut kādi specifiski jautājumi par konkrētiem uh, punktiem vai par konkrētām valstīm, tad mēs esam gatavi sniegt jums visu nepieciešamo informāciju. Paldies! Paldies! Bārkina kundze vēl grib runāt. Brief, es pavisam īsi runāšu. Uzklausot komisiju, komisijas pārstāve runāja par to, ka 24 valstīs likumdošanas darbs ir pabeigts, bet daudzi no mums teica, ka tikai 12, bet problēma ir tāda, ka pēdējais dokuments, ko es lasīju, nu, bija no 2009. gada. Protams, ka ir nepieciešams eh, saņemt pēdējo informāciju. Un varbūt šajā kontekstā, es nezinu, cik mums būs laika, es varbūt gribētu atbalstīt to, ko teica kolēģis par uzklausīšanu šī mēneša beigās. Varbūt, ka līdz šim brīdim varētu sagatavot eh, pēdējo informāciju. Varbūt arī šeit priekšsēdētāji kaut ko varētu teikt, bet nu gribētu atbalstīt savu kolēģi. Referenta kungs, lūdzu. C'est mon nom que vous avez cité Ah bon, j'ai pas bien entendu. <laughs> euh, bien. Labi, es eh, gribētu pateikties visiem tiem, kas runāja šajā diskusijā. Uh priekšsēdētāja kundze teica, ka mēs varētu pievienot tur vēl dažas idejas, tad es, es piekrītu. Pakalpojumu direktīva sēdz ļoti plašu uh, pielietošanas jomu. Mēs savā paši dzīves ziņojumā tad uh, rakstījām mūsu tekstu, un tad, kad mēs rakstījām šo tekstu, tad mēs nesaklausījām nekādas īpašās pretrunas, un mēs esam gatavi arī turpmāk strādāt ļoti, ļoti konkrēti. Komisija varētu strādāt, nevarētu strādāt um, Gibarts kundzes vietā. Bet uh, tas ir labi, ka jūs eh, izteicāt gatavību sadarbības ar mums, tas mums noteikti palīdzēs strādāt. Tad eh, komisijas uzstāšanos es ļoti uzmanīgi uzklausīju. Eh, varbūt tiešām mums vajadzētu biežāk griezties pie komisijas, lūgt palīdzību, tā kā tika piedāvāts, jo mums no parlamenta puses ļoti bieži ir nepieciešams skaidru precizējumu dzirdēt. Un ja komisija, kā šeit teica, ir gatava mūs palīdzēt, mēs atbalstam šādu pieeju. Jo, kā jau komisija teica, dažkārt parādās problēmas, bet mēs parlamentā saņemam ļoti daudz jautājums, ļoti daudz uh, Eh, korporācijas uzņēmumi uzdod jautājums, vai eh, tas attiec uz mums un attiecīgi griežas mūsu komitejā arī citās komitejās. Un Tāpēc, priekšsēdētāja kungs, eh, es esmu gatavs pievienot jūsu ierosināto uh, punktu, jo tā jau nav, ka mēs gribam jebkuras darba vietas. Mums ir svarīgi, kādas tās ir, lai tās būtu drošas, lai tās būtu sociāli atbildīgas. Figureido kundze, Es pilnībā piekrītu viņai. Bet eh, es eh, nedomāju, ka valstis nav eh, ieviesuši šo direktīvu vēl kādiem sociāliem aspektiem. Ir kaut kādi citi jautājumi, kas varbūt apgrūtināšu darbu ar to, un kā jau teica komisijas pārstāv, ka varētu kaut ko uzlabot un paturpināt darbu, un tas tā ir. Uh, Tālāk viena no nākamām runātājām atzīmēja šo eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Protams, šeit ir saskarsmes punkti. Un vispār ir ļoti daudz direktīvas, kas savstarpēji saskars, kas ir tuvas pēc savas būtības. Uh, bet ar pakalpojumu direktīvu ir sēkojoša problēma. Tiešām, ko nozīmē šitie te pakalpojumi ar vispārēju tautsēmniecisku nozīmi? Vajadzētu precizēt, kas tas ir, jo mums ir dažādi formē, mums ir kooperatīva, mums ir sabiedrības ar dažādi interesi. Te ir komplicēta šī definīciju aptvērumu joma. Tāpēc es saku, ka mums vajadzētu varbūt padomāt, kā precīzēt šīs direktīvas, jāapskatās, kas notiek Eiropas Savienībā, jo mēs runājam par ekonomiku, kas ir sociāli atbildīga. Un es atbalstu arī to, ko dzirdēju no komisijas, ka pakalpojumu sfēra šajā sarežģītajā ekonomiskajā laikā ir izturējis diezgan labu pārbaudi un parādījis tā no labās puses. Bet tiešām šeit es varētu piekrist, ka varbūt krīze nav tik ļoti dziļi skārus pakalpojumu sfēru, kā varbūt citas nosars. Uh, Es eh, nevaru atbildēt jūs visiem jautājumiem, bet esmu gatavs turpināt strādāt pilnīgi ar visiem. Es varu atkārtot tikai to, ka šajā komitejā um, mēs eh, labprāt arī strādāsim kopā ar Gebārdu Skundzi. Mēs esam gatavi cīnīties par mūsu perspektīvu, lai mūsu pakalpojumu direktīva darbotos kā pienāks, lai tiktu radīts jauns darba vietas, un no tā mēs iegūtu visi Eiropas Savienībā. Paldies, referenta kungs! tagad eh, mums vajadzētu piefiksēt eh, kalendāro plānojumu. Mums ir jāņem vērā imko balsojums. Eh, šis pēdējais balsojums paredzēts 3. novembrī. Tad komitejā mēs balsosim 8. 9. novembrī. Tad mēs attiecīgi varētu to pieņemt. Tad mm, 23. septembrī 12. vajadzētu iesniegt grozījumus. Un tad mums līdz 8. 9. novembrim ir iespēja visu paveikt. Līdz ar to mēs pabeigsim šo darba kārtības punktu. Un tagad mēs esam nonākuši līdz desmitajam darba kārtības punktam zaļā grāmata ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām. Es esmu gatava aicināt EPP grupas pārstāvis, referentes kundze, kas ir atbildīga šo jautājumu, mums pievienosies, un tad mēs varēsim kopā apspriest šo tematu. Es viņai došu vārdu pirmajai, bet tā kā viņa šeit nav, Tad es došu vārdu uzreiz Fišera kungam. Viņš mums pastāstīs no komisijas puses par šo grāmatu, par zaļo grāmatu. Un tālāk mēs gaidām tad nākamos pārstāvs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Uh, Vēlējos pateikties par man sniegto iespēju iepazīstināt jūs komitejā ar zaļo grāmatu ceļā uz uh, atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām. Tas ir dokuments, kas uh, komisijai ir patiešām būtisks un Mēs ceram ar zaļās grāmatas palīdzību inicijēt ļoti plašas un dziļas diskusijas par pensiju nākotni. Es turpināšu angļu valodā, jo Visi dokumenti man ir angļu valodā, bet pēc tam uz jautājumiem labprāt atbildēšu arī citās valodās. Saying... Es varbūt gribēju sākt ar to, ka atsaukšos uz komisijas prezidenta prezentāciju vai uzrunu Eiropas parlamentā par eh, stāvokli Eiropas Savienībā, kas notika pirms dažām dienām. Viņš tur norādīja, cik svarīga ir Eiropas pensiju politika šai komisijai, un kur viņš paziņoja par to, ka 2011. gadā tiks skatīts jautājums par darbības politikām, kas nodrošinātu Eiropas pensiju atbilstīgumu, noturīgumu un ilglaicīgumu. Jūs varbūt arī atcerat, ka komisijas prezidents eh, pagājušajā septembrī norādīja uz to, cik svarīgas ir šīs politikas. Zaļā grāmata ir solis uz priekšu, lai uh, tālāk attīstītu šīs te idejas un lai nodrošinātu Eiropas pensiju sistēmas, atbil, padarīt šīs sistēmas atbilstīgākas, noturīgākas un drošākas. Tātad šis dokuments, šī zaļā grāmata ir tikai solis uz priekšu. Tas tikai uzdod jautājumus, nevis nosaka, ko darīt. Otrā lieta, ko es gribēju pieminēt un ko prezidents vēlējās, lai mēs darām ar šo dokumentu, ir izmainīt to, kā Eiropas Savienībā un kā komisijas līmenī tiek runāts par pensijām. Tātad šeit mēs runājam par dažādu veidu kastītēm, jeb lodziņiem, kur, piemēram, ir ģenerāldirektorāts, nodarbinātības un citi. Tātad katrs skatās tikai savas kompetences ietvaros un savu atbilstības eh, jomu ietvaros, bet mums būtu jāskatās uz pensijām kopumā, uz, uz pensijām kā uz solījumu, ko dalību valstis dod saviem pilsoņiem, un uz to, vai šo solījumu var izpildīt un izpildīt tā, ka tas ir sākotnēji apsolīts. Cerams, ka šī grāmata uh, veiksmīgi nodrošinās to, ko mēs saucam par holistisku pieeju, un neviens īsti jau nesaprot, kas tas ir. Tātad tā ir tāda visaptveroša pieeja, eh, kuras ietvaros mēs skatāmies uz dažādiem Eiropas instrumentiem, eh, kas varētu nodrošināt pensiju sistēmu atbilstīgumu, noturīgumu un drošumu. Un tāpēc es Tāpēc eh, mēs sagatavojam šo te zaļo grāmatu kopā ar vairākiem kolēģiem, piemēram, Barņē kungu un arī uz, ar Eiropas eh, Savienības komisāriem. Tātad mēs ceram, ka mums ir izdevies eh, veiksmīgi strādāt eh, ar šo te visaptverošo holistisko pieeju. Un tagad es jums pastāstīšu par tiem galvenajiem punktiem šajā dokumentā. Pirmajā sadaļā mēs aplūkojam uh, kādas ir tendences, kā, kāda ir tie uh, vājākie punkti pensiju sistēmās. Kopumā šeit varētu pieminēt trīs grūtības. Pirmkārt, vēsturi, vēsture. Tātad vēsturiski mūsu pensiju sistēmas saskarās ar periodu, kad e, dzīves ilgums ir palielinājies e, būtiski, un tas e, laika periods starp pensionāšanās vecumu un dzīves ilgumu ir palielinājies. Un šeit es varu pieminēt eh, šīta perioda palielinājumu par 8 līdz 10 gadiem, jo dzīves ilgums pārsniedz 80 gadus vidēji. Tātad eh, šī ir tā pamata informācija, ar kuru mums nākas strādāt, un tieši tāpēc dalību valstis vēlas veikt pensiju sistēmas reformas, lai ņemtu šo tendenci vērā. Otkārt, uh, Jāpiemina arī demografiskā situācija, jūs ļoti labi zinat par to, jūs esat vairāk zinojums parlamentā jau par to sagatavojuši, bet nu skaidrs ir tas, ka pēc gada, varbūt pēc diviem gadiem samazināsies darbspējīgo cilvēku skaita pieaugums un uh, tieši pretēji sāksies šī skaita samazinājums, Un šeit dalībvalsts varētu daudz iegūt, iesaistot darba tirgu vairāk sievietes un arī citus nestrādājošos. Tas ir saistīts ar 2020 stratēģiju, bet nu ir skaidrs, ka demogrāfija kļūst par lielu problēmu. Treškārt jāņem vērā arī finanšu krīzes ietekme. Mēs, man liekas, izmantojām eh, tādu terminu kā modinātājs zvans. Pirmkārt, attiecībā uz finansētajām schēmām. Uh, jo diezgan ilgu laiku tika uzskatīts, ka šādas schēmas varētu kalpot par risinājumu, lai izvairītos no uh, spiediena uz Eiropas pensiju sistēmām, bet nu, finanšu krīze parādīja, ka risinājums nebūtu nav tik vienkāršs, jo šādas schēmas saskarās ar tādu pašu spiedienu vai tādām pašām problēmām kā pensiju, sistēmas, pensiju sistēma kopumā, Protams, ir uh, arī daudzi drošības jautājumi, problēmas, kas ir jāņem vērā. Pēc ekonomiskās krīzes mēs sākām runāt par uh, šādu sistēmu problēmām. Šeit nav jāmin tas, ka vairs pensijas nevar izmaksāt, bet uh, jāskatās, ka nākotnē ar šādām schēmām varētu rasties būtiskas problēmas sistēmas efektīvai darbībai. Tīpaši ņemot vērā e, iemaksu līmeni un izmaksājumās summas. Tātad šīs ir tās trīs galvenās tendences, kuras mēs pieminējām zaļajā grāmatā, bet es vēl šai komitejai īpaši gribēju teikt, ka ja mēs runājam par uh, dalību valstu ieviestajām ilgspējīgajām reformām, mums būtu jāskatās uz to, ka šādas reformas eh, arī negatīvi ietekmējušas izmaksu lielumu. Protams, eh, ir pieejama dažāda informācija tabulu veidā un ilustrāciju veidā, bet reformu rezultātā pamatā uh, notiek tā, ka ņemot vērā noteiktu iemaksu lielumu un noteiktu pensionāšanās vecumu, tad izmaksājumās summas ir būtiski samazinājušās, protams, ne visās dalību valstīs. Šeit mums ir jāmin eh, vai jārunā arī par adekvātuma principu, un mūsu zaļā grāmata mēģina tā vispārēji visapturoši pieeja šai problēmai. Protams, ir jāsaprot, ka mēs nevaram runāt mm, par šiem jautājumiem kā atsevišķiem jautājumiem, jo e, visi šie te trīs aspekti ir vienas sistēmas aspekti. Mēs nevaram e, runāt par atbilstošām noturīgām pensijām, kas nav drošas un tā tālāk. Protams, ka mums ir sociāli pienākumi pret mūsu pilsoņiem. E, Un, un ir skaidrs, ka arī sistēma, kas it kā ir ilgspējīga, bet maksā ļoti mazas pensijas, arī ilgstošā laika periodā nav ilgspējīga. Tātad mums jau no paša sākuma ir jānodrošina tāda loģiska pamatot sistēma, kas savukārt nodrošina atbilstīgas, noturīgas un drošas pensijas. Tātad tie ir tie jautājumi, kam mēs pieskārāmies zaļajā grāmatā. Šajā grāmatā mēs arī uzdevām 14 jautājumus. Pēdējais jautājums ir par Eiropas pensiju sistēmu pārvaldību, par politikām. Pārējos 13 jautājumus varētu sadalīt trīs jomās. Pirmie četri jautājumi ir saistīti ar stratēģiskiem pensiju politiku jautājumiem. <coughs> Protams, ka šie jautājumi nav Eiropas Savienības atbildība, tie ir dalību valstu atbildība. Bet ja mēs skatāmies uz šiem četriem strateģiskiem jautājumiem, tad mēs runājam ne tikai par iespējamo politiku izvēli, bet eh, domājam arī par to, ko jūs, ko mēs varētu tā noderīgi dot šai sistēmai. Runājot par Beļģijas konferenci šajā jomā, uh, Eh, tur pirmais jautājums bija par Eiropas Savienības lomu un adekvātumu. Un eh, notika plašas diskusijas par to, vai būtu jāpiemēro Eiropas Savienības principi attiecībā uz to, kas tad īsti ir adekvāta pensija un kādi ir tie minimālie, eh, kādas ir minimālās prasības attiecībā uz pensijām. Protams, ka šī ir ļoti komplicēta, sarežģīta problēma, jo pensiju sistēmas dalība valstīs atšķījās, bet šis ir tikai viens piemērs, jo jautājums jāskatās no divām pusēm. Tātad no vienas puses ir tā politikas joma, no otras puses jāskatās, ko Eiropas Savienība šeit var dot. Tas, pat, tas, tas pats attiecās uz ilgspējīgumu un arī uz to, cik ilgu laiku cilvēki strādās un cik ilgu laiku viņi būs pensijā. Zaļā grāmata piedāvā dažādas e, iespējas, piemēram, automātisko korģēšanu. E, arī šeit ir jādomā, kāda tad būs Eiropas Savienības loma pensionēšanās vecuma noteikšanai. Treškārt ir jāskatās arī uz saikni ar nodarbinātību, jo ir skaidrs, ka pensiju reformas ir svarīgas, jo tās dod signālu sabiedrībai un darba devējiem un arī darbiniekiem, bet ar to vien nepietiek, jo pensiju sistēmai jāiet roku rokā ar atbilstošu nodarbinātības politiku. Šeit jau pieminējām vairākus aspektus, piemēram, darba kvalitāte, darba apstākļi, uh, piemēram, attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā ilgāk, bet es šeit detaļās neiedziļināšos, jo, pār, jo tad runāšu pārāk ilgi. Vēl ir divas jomas, kur komisija uzdod eh, dažādus jautājumus. Tātad otrā joma ir saistīta ar mobilitāti. Mobilitāti mēs skatām divējādi. Pirmkārt, pensiju fondu mobilitāte, kas, protams, ir viena iespēja, kā, cilvēku, kā varētu atbalstīt cilvēku mobilitāti. Piemēram, ja pensijas varētu izmaksāt arī ārvalstīs vai arī e, pelnīt ārvalstīs, un šeit mēs pieskaramies nepieciešamā regulējuma jautājumam. Un otrais aspekts, varbūt pazīstamāks šeit komitejai, Tātad, kā mēs varam nodrošināt, ka pens, iegūtās pensiju tiesības ir mobīlas, atbilstoši tam, cik mobīli ir cilvēki. Un mēs arī šeit ceram, ka saņemsim no jums kādus padomus, kā mēs varētu mobilēt vai remobilizēt mobilitātes direktīvu, kas ir iestrēgus padomē, Eh, šis jautājums ir svarīgs šai komitejai, un parlaments arī skaidri norādījis, kur vēlas doties šīs te direktīvas eh, sakarā, bet, nu, diemžēl padomē mm, progress nav panākts. Tātad arī šajā jomā mēs uzdevām jautājumus, un nobeigumā vēl ir jautājumi, kas saistīti ar pensiju drošumu Un e, šis jautājums ir e, galvenokārt saistīts ar finanšu krīzes sekām. Es nepieskaršos visiem konkrētajiem specifiskajiem jautājumiem, bet sniegšu tikai dažus piemērus. Pirmkārt, mums ir dažādas pensiju sistēmas Eiropā, arī finansējuma avots šīs sistēmām atšķiras. Dažas no šīm sistēmām regulē, dažas neregulē, dažas daļai regulē. Jautājums tiek uzdots par to, vai varbūt mums varbūt vajadzētu sistemātiskāk regulēt pensiju uzkrāšanu un izmaksāšanu, piemēram, pensijas, kas eh, tiek balstītas uz eh, finansējumu, Un šajā kontekstā zaļā grāmata atgādina eh, par G20 apņemšanos šajā sakarā. Otrs jautājums. Ja mēs skatāmies uz finansētajām pensijām, to cilvēku, no to cilvēku viedokļa, kas e, īsti nesaprot tos 20, 40 dažādās pensiju fondu iespējas. Varbūt daži no mums ir ekonomisti, un pat tad mēs nesaprotam īsti, kādi tad produkti tiek piedāvāti tirgū. Varbūt, ka nepieciešams vairāk sniegt palīdzību, lai uh, līdzsvarotu šo te schēmu piedāvājumu, un atkal ir jautājums par Eiropas Savienības lomu. Ja šie produkti ir eh, Eiropas izcelsmes, tad varbūt, ka ir iespēja kaut ko šeit darīt. Tātad eh, šādas diskusijas mums bija saistībā ar finanšu tirgiem un finanšu krīzi. Vēl ir kāds ļoti konkrēts jautājums kas arī ir lielā mērā saistīts ar definēto iemaksu schēmu rašanos. Un šajās schēmās risks tiek uzlikts katram cilvēkam, un šeit atkal mums ir jautājums par pareizā līdzsvara atrašanu. Tad ir tā sauktamā, saucamā izmaksu schēma, kur risks tiek uzlikts, eh, tiek uzlikts eh, darba devējam. Uh, Arī šajā sakarā mēs uzdevām vairākus jautājumus par šīm te sistēmām. Pir... Pirmais jautājums, vai viens no šiem jautājumiem ir tas pazīstamais jautājums par eh, apdrošināšanu un maksātspēju Varbūt, ka daži teiks, ka mums nav nepieciešama maksātspējas noteikumi pensiju fondiem, bet cits savukārt teiks, ka ir. Tas ir tāds jautājums, par kuru būtu jādiskutē. Vēl tāds specifiskāks konkrēts jautājums, bet arī ārkārtīgi svarīgs jautājums, par kuru jūs esat domājuši. Kas notiek ar cilvēku, ja tā saucamais sponsorējošais darba devējs bankrotē? Tas nenotiek katru dienu, bet ja tas notiek, tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Jūs atceraties, kā 2008. un 2009. gadā dažās dalībvalstīs bija problēmas ar to, kā daži darba devēji bankrotēja un kāda tad bija nosacījuma šajā da da dalībvalstī un kas mums būtu bijis jādara šajā situācijā. Un nobeigumā es eh, vēl pieminēšu dažus jautājumus kas radušies varbūt nesenākās debatēs un kas ir saistīti ar, eh, ar situācijām, kur risks vairāk tiek uzlikts individam. Un šeit mēs runājam par tā saucamām default schēmām. Eh, šajā uh, aspektā indivīdi saskarās ar daudzām dažādām pensiju schēmām, un bet visām kopīgs ir tas, ka risks ir uzlikts pašam individam, nekādas garantijas netiek sniegtas. Tad kāda, kāds būtu tas minimālais informācijas apjoms, kas nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu? Un vai būtu varbūt jānodrošina tādas zināmā mērā drošas iespējas? Es dzirdu, ka ne visās dalībvalstīs eksistē šāda sistēma, bet dažās daudzās noteikti. Vēl ir kāds jautājums, kas ir pieminēts zaļajā grāmatā, bet nav noformulēts kā jautājums. Kas ir tā dīvainā lieta pensijas? Ko tad mēs saprotam ar vārdu pensija? Ir skaidrs, ka eh, dalībvalstīs, piemēram, tiek piedotas, piedāvātas nodokļu subsīdijas un tā tālāk. Kas tad ir tā pensija vai tie regulāri maksājumi līdz nāvei? Vai, ir tā, vai tā ir tā nauda, ko es saņemu no brīža, kad es aizēju pensijā un līdz brīdim, kad es nomirstu? Uh, Jo ir daudzas lietas, ko mēs saucam par pensijām, bet kas negarantē šādu te naudas saņemšanu regulāri. Tātad tie ir jautājumi, kas ir uzdot un uz kuriem rādu, jārod atbildes. Nu, nobeigumā par uh, pensiju nākotnes pārvaldību šis jautājums joprojām ir atklāts. Par, eh, mani par to pat kritizēja žurnālisti par šādu formulējumu. Uh, bet varbūt, ka mums ir nepieciešama kāda iestāde, kas nodrošina visapturošu pieeju un kas nodrošinātu, ka Eiropas līmenī um, tiktu turpināts dialogs par pensiju jautājumiem. Un Eiropas Savienības institūcijas, eh, parlaments, padome, ekasok, visas šīs eh, svarīgās iestādes varētu spēlēt kādu noteiktu lomu šeit, arī Eiropas sociālie partneri un eh, pilsoniskā sabiedrība un patērētāja organizācijas varētu piedalīties. Nobeigumā gribēju teikt, ka konsultācija process beidzas 15. novembrī. Varbūt, ka parlaments šeit parasti neiesniedz savu viedokli, bet mēs e, ļoti cerētu, ka varbūt varētu sagaidīt kādus viedokļus no varbūt šīs komitejas ne pārāk ilgi pēc e, šī te laika termiņa. Komisija ir gatava uzklausīt un reaģēt. Uh, kā to norādīja prezidents 2001, attiecībās 2011. gada darba programmu. Parlaments mums ir ārkārtīgi svarīgs, un mēs ar prieku uzklausīsim jūsu padomus. Paldies! Paldies! Es došu vārdu mūsu otrajam viesim. Un tad mēs varētu diskutēt savā starpā. White House Uh, Vaitrausa kungam gribu dot vārdu, un viņš paudīs savu viedokli par komisijas dokumentu. Un tad varbūt jūs varētu parunāt par specifiskiem elementiem, ko par SAO organizācijas pienesumu šajā darbā. Lūdzu. Paldies. Protams, es domāju, Eh, ka kolēģis ļoti labi eh, atspoguļo šo pensiju sistēmu, bija arī uzklausīšana Briselē un saskaņā ar manis gūto pieredzi vairākās pasaules valstīs situācija nav tik viennozīmīga. Un es savu patiešām ir eh, strādājis gan pie sociālās politikas izveidas, gan pie privātiem pensiju fondiem, jāņem vērā, ka situācija dalību valstīs ir atšķirīga. Es varu piekrist tam, ka vajadzētu izveidot šādu holistisku pieeju attiecībā uz pensijām, jo pensiju mehānismu sistēmas ir ļoti atšķirīgas, ir privāti fondētas pensijas, un es domāju, ka privātie pensiju fondi arī ir viens tāds papildus instruments, kā nodrošināt eksistenci vecumdienās. Es eh, vēlējos pateikties komisijai par šo patiešām labo dokumentu, kas kalpo arī kā viela pārdomām. Šeit runāts par adekvātumu, eh, ilgspējību un drošumu. Tie ir galvenie trīs principi, kas šeit uh, izpaužās. Fišera kungs runāja par šo atbilstību, par ilgtspēju, ka tās īstenībā ir viens monētas divas puses. Un jāņem vērā, ka valstīs, kur ir ļoti liels skaits nabadzīgu eh, vecāku cilvēku, tur it īpaši ir eh, jāpadomā par ilgspējīgu pensiju sistēmu ieviešanu. Bet, ja pensijas ir pārāk augstas, tas valstī izmaksā dārgi un ilgtermiņā uh, Eh, tas rada milzīgas problēmas, un jo ilgāk valsts vilcinās ar reformu ieviešanu, viss eh, mainās uz nelabvēlīgo pusi, un arī cilvēkiem ir grūtāk pieņemt dažādas lēmumus, piemēram, par eh, dažādiem uzkrāšanas veidiem un tā tālāk Tālāk, protams, mēs saprotam, ka ir nepieciešams uh, atrast kompromisu par ilgspējīgām pensiju sistēmām. Tātad, ja jūs uh, vairāk naudas tiek uh, iztērēts pensijām, tad, uh, protams, arī pensijas ir augstākas. Kā jau Fischer kungs teica, tiek uzdot 14 jautājumi. Uh, Es tagad eh, nemēģināšu pieskarties pilnīgi visiem, bet pirmais jautājums ir tāds, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu labāk atbalstīt šo adekvātumu principu. Es varētu atbildēt pilnīgi noteikti ar jā. Adekvātums eh, nozīmē ļoti atšķirīgas lietas, un cilvēki to uztver atšķirīgi. Daudzi to uh, definē ļoti šaurā veidā. Tātad. Uh, Ja mums uh, ir ļoti maz nabadzīgu vecāku cilvēku skaits, tad pensijas ir atbilstošas. Citi, kas, eh, citas eh, nometnes domātāji saka, ka īsnībā jebkuram vajadzētu no, nodrošināt gan ienākumus, gan tādu ienākumu līmeni, kas viņiem atļautu pēc tam dzīvot bez rūpēm. Šeit ir runāts par 60% no vidējiem ienākumiem, un, piemēram, starptautiskā darba organizācija runā par 40%. Tātad pieejas nav identiskas. Kāds lēmums tika pieņemts apvienotajā karalistē? And, um, people... Viņi e, aptaujāja cilvēkus, un e, kas e, izkristalizējās šajā aptaujā. Tātad, ja cilvēkiem bija vidēji ienākumi, viņi vēlējās vecumdienās saņemt tikpat augstu pensiju, kas būtu apmēram līdzīga. Cilvēki, kas saņēma mazāk, vēlējās, vēlējās saņemt 100% no savas algas kā pensiju. Uh, bet eh, bija cilvēki, kas bija gatavi arī iztikt ar mazāku pensiju. Tātad, ja mēs runājam par šo atbilstību un mēģinām tai izvirzīt dažādas kritērijas, mums vajadzētu būt pietiekam tālredzīgiem. Mums nevajadzētu runāt tikai par attiecīgu aizvietošanu un par um, automātisku, teiksim, algas koeficientu pārviešanu pensijas koeficientā. Uh, Jau tiek runāts par reformām, ko minēja eh, Fišera kungs. Mēs iedalām valsts četrās dažādās grupās, padomājot, kā tas uh, ietekmē individu, individu tiesības uz pensijām, eh, piemēram, Austriju, Vāciju un citas valsts Eiropas Savienībā, mēs pieredzējām, ka tika samazinātas pensijas, neskatoties uz to, vai šie cilvēki saņēma agrāku, lielāku algu vai zemāku algu. Ir valstis, kas mēģināja vairāk saskaņota ienākumu līmeni ar pensiju līmeni, piemēram, Ungārijā, Itālijā un Slovākijā. Šajās valstīs notika tieši tādu principu ieviešana un e, bija izteikta vēlme, lai e, ienākuma līmenis tiktu vairāk saskaņots ar pensiju, kas pēc tam tiek saņemta. Jāņem vērā, ka šeit ir jārunā arī par uh, labāku uh, ienākumu sadalīšanu starp dažādām paudzēm. Tālāk cita valstu kategorija. Eh, šīs valstis ir eh, samazinājušas pabalstus, eh, bet vārīgākos sabiedrības locekļus ir pasargājuši no tā, lai šie samazinājumi ietekmētu viņu ienākumus. Tas notika Francijā, Somijā un Zviedrijā. Es domāju, un tālāk ir valsts, kur tika samazināts algas visiem apvienotā karalistē, Čehijas republikā, Beļģijā. Šīs bija valstis, kas mēģināja uh, Tad viņi ir centušies. Um, viņi ir centušies pārskatīt pensiju sistēmu kādam citam. Un, ja mēs uh, vērtējam situāciju kopumā Eiropas Savienībā, Čehijas republika un Nīderlanda ir uh, cīnījušās aktīvi pret uh, veco ļaužu nabadzību. Uh, Jaunzēlandē šie rādītāji ir 4%, bet jāsaka, ka iepriekšējās divas valsts arī ir darī, mm, pierādījušas, ka ir gatavs cīnīties. Čehijas republikā tie ir 7% no IKP, bet Nīderlandē 4%, bet, piemēram, Eiropas Savienības vidējais līmenis ir 9%. Mums ir jāsaprot, ka uh, ir jāizvērtē, kā uh, nabadzīgu vecraužu skaits ietekmē stabilu pensiju sistēmu. Mums ir jāatrod pietiekami labi mehānismi, lai pret to cīnītos. Bet ko mēs saprotam ar vārdu ilgtspēju? Kāds ir galvenais mērķis? Jo arī ilgtspēju var traktēt atšķirīgi. Un īstenībā šis ir visai tāds uh, kutelīgs formulējums. Protams dalību valstīm arī ir jāizdara pareizā izvēle. Ir valstis, kas ir gatavas maksāt augstākas pensijas un arī ar to saistīts augstāks nodokļus. Līdz ar to jāsaka, ka šeit ir vesels valsts spektrs. Kā jau minēja Fišerkungs savā prezentācijā, pabalstu samazinājums ir ļoti nozīmīgs, lai varētu piedāvāt ilgspējīgu sistēmu nākotnē. Līdz ar to mēs atkal atgriezīsimies pie jautājuma par atbilstošu pensiju. Ja jūs iepazīstaties ar uh, datiem, kas tika apkopoti pirms 30 gadiem, Eh, nabadzības rādītāji toreiz bija ļoti augsti, un ja mēs runājam par vecāku gadagājumu ļaudīm, kas cieši no nabadzības, viņu skaits ir samazinājies, un tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem pēdējo 50 gadu laikā. Tas eh, automātiski, ja jūs dodaties pensijā, tas automātiski nezī, nenozīmē, ka jūs cietīsiet no nabadzības, bet pastīsimies, kas notiks nākotnē. Eh, dokumentā tāpat tiek ar to, ka ir jāpaukstina pensionēšanās vecums. Es uzskatu, ka varbūt eh, tā būtu viena no mazākajā, no vismazāk sāpīgākajām reformām, ņemot vērā to, ka cilvēku dzīves ilgums pagarinās. 19 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tika Eh, apkopoti dati, mēs secinājām, ka skaitļi krītas. 1990. Eh, gadā vīriešu vidējais pensionāšanās vecums bija 62,5 gadi un sievietēm 60,8. Tagad šis vecums ir nedaudz paaugstināts, bet tikai nedaudz, un ir tāpat daudz valstu, kas jau ir eh, paredzējuši šādu pensionāšanās vecumu paaugstinājumu nākotnē. Uh, Tātad 64 gadi tagad ir vidējais vecums, kas ir aprieķināts uz 2050. gadu, ja reformas tiks īstenots, kā tas ir paredzēts tagad. Un, bet eh, pensionēšanās vecuma paaugstināšana nav pietiekama, lai ņemtu vērā visus tos principus, visu to ietekmi, ko sabiedrība atstāja dzīves ilguma pagarināšanās. Uh, jāņem vērā, ka uh, vīrieši tātad 2050. Uh, gadā strādās par diviem gadiem ilgāk nekā tagad, un sievietes apmēram par pusotru gadu ilgāk. Ja mēs aplūkojam situāciju atsevišķās valstīs, piemēram, Čehijā un Dānijā, uh, šeit ir stabilizēts uh, vecums, tātad līdz 2040. gadam. Citās valstīs pat pensionāšanās vecums tiek nedaudz pazemināts, un mums ir jāsaprot, ka pensionēšanās vecuma pagarināšana neņem vērā to, ka cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Piemēram, tika apkopot dati 11 valstīs tieši attiecībā uz sievietēm, un mēs paredzējām, ka rādītāji nestabilizēsies pat pagarinot pensionēšanās vecumu. Un valstis uzskata, ka pabalsti, sociālai pabalsti ir automātiski jāsaskaņo arī ar cilvēku dzīves garumu, tādēļ ir nepieciešami dažādi automātiski saskaņojumi, piemēram, Portugālē, Somijā, tas ir noticis arī Vācijā, Zviedrijā, Slovākijas republikā un citās. Un kāda varētu būt secinājuma? Es vēlējos uh, pateikties eh, komisijai par ārkārtīgi saistošu dokumentu izstrādi, un es ar lielu prieku uzklausīšu dažādas ieinteresētās puses, uzklausīšu viņu reakciju, un tādā veidā mēs varētu veikt pietiekami labu analīzi, ņemot vērā to, kāds atrisināsies nākotnē. Paldies! Um, merci de ces deux présentations. Paldies abiem diviem runātājiem par pilnīgo izklāstu, un tagad mēs esam gatavi sākt uh, diskusiju. Es došu vārdu mūsu referentai Oiman Roitenkundzei. Un, uh, lai arī mūsu darba kārtībā šodien šis darba kārtības punkts nav nosaukts tieši tā kā diskusija, es domāju, ka mēs nestāsimies kaut kādā konflikta situācijā ar ekonomisko monetāro komiteju, jebkurā gadījumā. Uh, šī komiteja ir atbildīga par šo dosie, bet es domāju, ka arī mēs varam mobilizēt sevi šai diskusijai. Un tā, Oiman Roiten kundze un tālāk uh, gr Grostetes kundze. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka patiešām vajadzētu parūpēties par to, lai šis dokuments, kas tapa uh, komisijā, sociālajā lietu komisijas eh, ģenerāldirektorātā tur arī paliktu. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, jūs esat pietiekami spēcīgi, lai par to parūpētos. Un, ja mēs runājam par ekonomikas un monetāro lietu komiteju, ja viņi vēlas rakstīt atzinumu, Es, protams, saprotu, ka ekonu komiteja labprāt rakstītu šo atzinumu kopīgi ar jums. Tas bija pirmais, um, ko es vēlējos teikt. Otrām kārtām. Uh, Ja mēs runājam par pensiju sistēmām, tas ir ļoti plašs jautājums, un tādēļ mums ir nepieciešams tam veltīt vairāk laika, lai to varētu apspriest pietiekami padziļināt, jo daudzās dalību valstīs patiešām pastāv lielas atšķirības. Un es jums ticu no visas sirds, un es ticu arī tiem kolēģiem. Es, es jums apsolu, un es apsolu visiem kolēģiem, ka es ar jums sadarbošos un uzklausīšu jūsu domas, jūsu atziņas, lai to visu varētu iestrādāt savā ziņojumā. Un tas nebūtu patiešām jauki, ja mēs kā sociālo lietu komiteja piedāvātu tādu kaut kādu ideju savārstījumu, ar kuru nevarētu neko panākt. Un es kā referenta vēlējos pateikt, ka mums ir jādomā par tādu labu sociālo lietu komitejas sagatavot vīziju. Priekšsēdētājs kundze, protams, ka pensijas ir saistīts ar sociālo dimensiju, bet tikpat labi arī ar budžetāro un monetāro dimensiju. Ja mēs runājam tieši par sociālo kontekstu, vajadzētu saprast nevien to, ka pensijām ir jābūt atbilstīgām, ir jāparūpēs, lai cilvēki patiešām varētu eh, eksistēt pateicoties pensijai, bet eh, mēs aizvien vairāk eh, mūsdienās pavaicājam, vai vecāku cilvēku uzturēšana ir jāgulda uz jaunu cilvēku pleciem valstis, tādas valsts kā Rumānija un Bulgārija kur drīzumā būs nepieciešami divi e, jauni cilvēki, lai nodrošinātu vienu pensionāru, tātad, kas ar saviem nodokļiem uzturēs vienu pensionāru, viņiem taču vajadzētu apzināties, ka viss nenotiks automātiski, bet e, ir jāņem vērā to, kas notiks nākotnē. Tāpat mums ir jārēķinās ar sabiedrības novecošanos. Priekšsēdētājs kundze, mums ir jāapzinās, kā mēs varam izveidot pietiekam labas nākotnē atbilstošas sistēmas, kas būtu pieņemams visiem. Tātad tas bija runājot tieši par sociālo kontekstu. Priekšsēdētājs kundze, es runāšu tagad par budžetārajiem un monetārajiem aspektiem. Pirmais jautājums, kas rodas, ir, vai Eiropai vispār būtu jāiejaucas pensiju sistēmā. Es tad šādiem cilvēkiem varu atbildēt, Eiropai ir jāiejaucas pensiju sistēmā, jo mēs vēlamies, lai cilvēku mobilitāte Eiropā uzlabotos. Tā tad, ja cilvēks dodas uh, studēt uz vienu valsti, tur atrod darbu un pēc tam dodas atkal uz citu valsti, ir jāparūpējas, lai viņš varētu saņemt ne tikai valsts pensiju, bet arī privātu pensiju. Līdz ar to mums ir jāsaprot, e, kādām ir jābūt, kādiem ir jābūt minimālajiem nosacījumiem, kas ir jāizpilda valstīm konkrētos gadījumos. Tā tad ir jānodrošina šī mobilitāte. Un tas, protams, ir saistīts nevien arī ar mobilitāti, bet mums vajadzētu saprast, ka tie cilvēki, kas ir uzkrājuši savu naudu, ir labprātīgi devušies uz citu dalību valsts, bet ņemsim vērā to, ka pensija ir tāda nokavēta alga, vienkārši tāda novilcināta alga. Un uh, cilvēki, kas ir visu dzīvi strādājuši, nopelnījuši arī pensiju. Tā tad ir jānosaka minimālie uh, noteikumi, ja cilvēks, kas strādā un dzīvo vienā valstī, viņš vēlas arī uh, baudīt mobilitātes privilēģijas, bet, protams, tas ir tāds sociālais aspekts. Ir jārunā arī par uh, budžeta aspektiem un monetāriem aspektiem. Piemēram, ja Rumānijā visu pēc desmit gadiem uh, E, finansēs, ņemot vērā tās augto aploksņu sistēmu, Tas nozīmē, ka pensiju izmaksa ļoti nopietni ietekmēs viņu valūtu un ja viņi pēc desmit gadiem ieviesīs eiro, protams, tas ietekmēs visu eiro stabilitāti kopumā. Līdz ar to mēs atgriezīsimies pie tādas uh, dabas diskusijām, kuras mēs organizējam runājot par Grieķijas gadījumu. Protams, mēs nevaram uh, visus pensiju sistēmas Eiropā padarīt identiskas, bet mums ir jāpadomā par tādu vienojošu faktoru, par uh, vienojošām normām un vienojošām vērtībām, kas padarītu šo pensiju sistēmu vienkāršāku un pāredzāmāku. To pašu mēs darām arī, ja mēs runājam par attiecīgu iestādi. Mēs esam pieņēmuši jaunu likumdošanu, kas sāks darboties no janvāra, lai mēs varētu šo sistēmu labāk kontrolēt. Uh, Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs Eiropas līmenī pie tā strādājam. Otrām kārtām ļoti labi, ka šo ziņojumu gatavo eh, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Un mēs saprotam, ka tas viss nav tik vienkārši, jo Nīderlandes parlamentājs kādreiz teicu, nē, pensijas nav vien tikai nacionāla parādība, jo eh, pensijas, eh, pensijām ir arī šie sistēma ir tāda eiropeiska iezīme. Un mums vajadzētu cerēt uz labu sadarbību sadarbību, un ja mēs runājam par šo ziņojumu, es ceru, ka es varēšu piedāvāt jums ļoti labu um, ziņojumu. Paldies! Eh, merci, Madame Kastek. Paldies, Kasteks kundzelu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka eh, komisija izmantos visu savu kompetenci, lai mums būtu vislabākā pieeja pensijas sistēmas sakārtošanai. Mēs ļoti ceram, ka tādā veidā mēs varēsim strādāt arī turpmāk. Tāpēc, ka mūsu pieeja ir zināms, ir zinām ierobežojumu, un attiecībā uz komisijas piedāvāto mums ir arī uh, zināms viedoklis. Šeit nevarētu balstīties tikai uz statistisko un matemātisko pieeju. Komisijas dokumentā ir matemātiskā prognoze, tā kā paredzējums. Kāda šodien ir situācija starp aktīvajiem un neaktīvajiem? pensionāriem. Šī situācija ar 60 gadniekiem ir ļoti sarežģīta. It īpaši ņemot vērā to, kas, ka tie, kas būs 2060. gadā darba spēka sastāvā mēs maz nezinām, kādi viņi būs. Un arī runājot par dzimstību, dzimstība ir kritusies. Un šai, šim kritumam būs ļoti mm, garas un ilgtermiņa sekas. Mēs jau redzam, ka izpauž šīs dzimstības kritums daudzās valstīs, kā piemēram arī Francijā. Visā šajā sistēmā Ko mēs varam secināt par pensiju sistēmu, par šīm prognozēm? Es domāju, ka attieksme pret šīm prognozēm ir jābūt ļoti uzmanīgai. Tagad par nodarbinātību, par aktīvo dzīvi varētu iedomāties par nodarbinātības un bezdarba līmeņiem. Bezdarba līmenis šodien varētu likt aktīvai, aktīvam darbspēkam skaitliski pieaug, jo mēs varam nodarbināt vairāk sieviešu, vairāk vecagada gaima cilvēku. Varētu paredzēt arī tādu pensionēšanās scenāriju, kur būs ļoti daudz darba pieeja varētu būt ļoti apzinīga. Mēs nevaram skaitīt un skatīties tikai algoto darba spēku. Šeit ir jāskata hipotēze arī plašāk. Piemēram, pensiju sistēma varētu arī finansēt no kādas citas, cita avota, ne tikai no pensiju iemaksām. No šī gada līdz 2050. gadam mēs mums vajadzētu ņemt vērā arī pievienoto vērtību. Tātad šie citi avoti, kas varētu finansēt pensiju sistēmu, tie nav ņemti vērā zaļajā grāmatā. Un vēl viens kritisks komentārs. Ne, nevarētu balstīties tikai uz dzīves ilgumu un uh, pensionēšanās vecumu. Uh, Eiropas komisija raksta dažādus ziņojumus un ir ieviesuši arī dzīves cikla ilgumu ideju, ņemot par pamatu pensionēšanās vecumu. Tas tiek ņemts vērā, lai noteiktu pensionēšanās ienākumus, ņemot vērā aktīvo dzīves ciklu. Tātad ņemts vērā ir darba apjoms un nevis galējais darbinieku vecums. Un ko vēl var teikt par komisijas darbu? Tad šeit ir prognozes, ir ņemts vērā arī elastīgās drošības aspekts. Bet kā nodrošināt šīs sistēmas darbību, kā izdarīt tā, lai varētu arī attiecīgi veikt bezdarbnieku apmācību. Šeit ir nepieciešams analizēt vēl dziļāk, ir nepieciešams izanalizēt cilvēka dzīvi, aktīvās dzīves dažādās fāzēs, un kā šī aktīvā dzīve varētu finansēt arī pensiju sistēmu un pensijas, ko cilvēks saņem darba dzīves galā. Un tālāk jautājums par dzīves ilgumu, paredzamo dzīves ilgumu. Tas vienmēr ir sarežģīti. Šķiet, ka uh, dzīves ilgums nepārtraukt pieaug. Un es domāju, ka mums vajadzētu attiecīgi pielāgot mūsu zināšanu bāzi par dzīves noilgi. Varbūt šeit attiecīgi varētu komisija papildināt šo informāciju, par kādu dzīves ilgumu mēs runājam, kāda veida darbas, darbs samazina dzīves ilgumu. Un kā ir dzīve, ar dzīves ilgumu cilvēkam, kurš pārtrauc Uh, savu dzīvi 60 gadus un cik dzīves ilgums samazināsies pēc 60 gada darba un vai 75 gada darba. Kādā veidā darbs ietekmē cilvēku 65 gadu vecumā? Jo, ja cilvēks ir beidzis darbu 65 gadu vecumā, tad tas attiecīgi ietekmē dzīves ilgumu. Šeit ir milzīga atšķirība, kas ir saistīta ar cilvēku dzīves ilgumu. Un tas viss ir nepieciešams, lai labāk apzinātu šo pro problēmu un arī attiecīgi nāk klajā ar realistiskiem priekšlikumiem. Merci. Madame Turunen, puis Monsieur Koferati. Turunens kundze un pēc tam Koferati. <coughs> Thank you. I think. Paldies. Tas bija patiešām ļoti saistoši iepazīties ar komisijas sagatavoto zaļo grāmatu un komisija uzdod ļoti daudzus nozīmīgus jautājumus. Kā jau referents kundze minēja, ir ļoti daudz kopīgi interešu, kas mums ir jārisina Eiropas Savienības līmenī. Visa procedūra īstenībā ir veltīta tam, lai definētu, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma pensijas sistēmas uzlabošanā un kādu pievienoto vērtību mēs varētu šeit piedāvāt lai varētu garantēt gan elastību, gan mobilitāti un eh, tajā pašā laikā cienot tās atšķirības, kas ir dalību valstīs. Mēs nevaram eh, pieļaut to, ka varētu tikt iznīcināts tas, kas jau tagad labi darbojas. Otrām kārtām zaļajā grāmatā ir daudz vērtīgu atziņu, proti par ilgtspēju, atbilstību. Eh, runājot par ilgtspēju, šeit varbūt nav pietiekami dziļi izpētīta attiecība starp Eh, labākiem darba apstākļiem, cilvēku sociālo iekļaušanu, kā tas izpaužas konkrēti, jo šajā dokumentā mēs to tā mm, padziļināti izpētīt neatradām, un kā tas arī ietekmēs finansējumu un ekonomiku nākotnē. Tālāk, elastīga došanās pensijā un individuāla pieeja katra cilvēka dzīves stāstam. Tas, protams, būtu uh, ļoti nepieciešams. Piemēram, jūs esat strādājis, beidzis darbus 55 gadu vecumā, jūs varat tāpat uh, doties pensijā 75 gadu vecumā. Tātad, nu, tas ir atkarīgs gan no tā, kur jūs strādājat, gan uh, no dažādām citām īpatnībām. Es vēlējos pavaicāt komisijai, kādu lomu varētu spēlēt parlaments, ņemot vērā jūsu noteikto termiņu. Uh, Es uzskatu, ka runājot par tik būtisku jautājumu, mums vajadzētu atvēlēt vairāk laika sadarbībai. Otrām kārtām, eh, referents kundze, es domāju, būtu patiešām saistoši dziļāk papētīt šo jautājumu, jo kompetencēm ir tāds izteikti nacionāls raksturs, tādēļ varbūt vajadzētu izpētīt, kādas sadarbības formas mēs varētu izvēlēties ar dalībvalstu parlamentiem. Un, protams, ir jāpadomā arī par Lisabonas līgumu garu, kas ir klātesošs, lai varētu spēcināt mūsu parlamentu lomu. Protams, arī kā nodarbinātības komiteja mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, bet katrā ziņā tas ir nozīmīgs ziņojums gan nākotnes ekonomikai, gan sociālajai koherencei. Um, monsieur Koferati, puis monsieur Uri. Koferati, kungs, lūdzu. Grazie, presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ir ļoti labi runāt par pensiju sistēmām un labi, ka ir iznākusi zaļā grāmata. Īstenībā šis ir ļoti delikāts jautājums un eh, tas ir delikāts un aktuāls nevien šodien, bet arī rītdien. Jāsaprot, ka situācija ir sarežģīta, jo uh, dalību valstīs sistēmas nebūtu nav homogēnas. Un, protams, tas ir saistīts arī ar dalībvalstu vēsturi, arī ar sociālo nodrošinājumu vēsturi. Dalībvalstīs uh, eh, situācija nav viendabīga. Uh, Līdz ar to mums vajadzētu atrast pareizo manieri, kādā organizēt šīs diskusijas, lai mēs varētu runāt arī par sociālā nodrošinājuma sistēmām un parūpēties par labāku pensiju sistēmu saskaņošanu. Tas no vienas puses ir nepieciešams, bet, protams, tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Protams ir ļoti labi, ka komisija šeit ir sasaistījusi ilgspējas un atbilstības principus bieži vien šie abi elementi ir tikuši aplūkot nošķirti, un tas ir uh, novedis pie līdzsvara trūkuma, runājot arī par valsts izdevumiem un valsts izdevumiem tieši sociālajā lauciņā. Tās ir problēmas, ko pēc tam atrisināt ir daudz grūtāk, bet ir vēl daudz um, citu e, jomu, ko mēs šeit varētu apspriest. Un tas nav ne, tā nav nekāda nejaušība, ka, dalība, ka komisija ir izvēlējusies arī šo anketēšanas metodi, apkopojot dažādas atbildes, un tā, tad tie ir ļoti labi piemēri. Tālāk tiek runāts par nodarbinātību, jaunu darba vietu radīšanu. Mums ir jāņem vērā, ka indikātori ir ļoti dinamiski, un uh, nav nekāda nejaušība, ka tieši tagad mēs runājam par sociālo drošību, jo mēs tagad piedzīvojam grūtus laikus, ekonomisko krīzi, un šādi sociālā nodrošinājuma jautājumi tādos brīžos kļūst daudz akūtāki nekā tas ir bijis, piemēram, tās augtajos labajos laikos. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka dzīves ilgums ir pagarinājies un ir jāpadomā arī par to, lai varētu sabalansēt šos dzīves laikā uh, Eh, veiktos maksājumus ar eh, to, ko valsts var sniegt, lai varētu garantēt šīs sociālā nodrošinājuma schēmas. Mums arī vajadzētu padomāt eh, arī par maigākiem risinājumiem, nevis par tādiem drakoniskiem un ļoti ierobežojošiem. Ja mēs runājam par ilgspēju, mēs nevaram ignorēt tādu fenomenu kā uh, nelegālais darbs un arī darbs, par kuru darba devēja nemaksā nodokļus, jo tādā veidā ļoti daudz naudas aiziet garām valsts kasē. Protams, situācija valstīs ir atšķirīga, Itālijā tā ir arī mainījusies pēdējo gadu laikā, bet jāņem vērā, ka šāda ēna ekonomika ļoti negatīvi ietekmē visas valsts ekonomiku un budžetu. Mums vajadzētu padomāt nevien par sociālo iemaksu paaugstināšanu, Protams, jādomā arī par to, cik ilgi cilvēks ir nostrādājis konkrētā darbā. Mums ir arī jāsaprot, kādi ir darba apstākļi, kādos apstākļos ir tikuši paaug, paaugstināt šie maksājumi. Protams, mēs eh, varētu runāt arī šeit par kapitalizācijas atkārtot ieviešanu, bet es ceru, ka pie tā mums nevajadzēs ķerties. Uh, Ja tā būs galvenā nākotnes struktūras, eh, nākotnes sistēmas struktūra, mums vajadzētu apzināties, ka tāda veida vispārējais nozīmes pakalpojumi nebūs pietiekami, lai varētu ieviest šo atbilstības principu. Tā tad mums ir jābūt trim pīlāriem. Eh, valsts pīlāram, kas balstās uz kapitalizāciju, tālāk individuālu personu, uh, pīlārs, eh, cilvēki var veikt noguldījumus, slēgt līgumus ar pensiju fondiem, un tas uh, var uh, būt uh, tāds mehānisms, kas uh, cilvēkam sniedz papildus atbalstu valsts pensijai. Un tālāk trešais pīlārs ir cilvēku privāti iekrātie, iekrātā nauda ja pārējo pīlāru vai ja pensiju līmeņu Ja pārējo pensiju līmeņu uh, nodrošinājums nav pieteikams, tad var griezties vienmēr pie trešā līmeņa un uh, cilvēkam ir iespējams izmantot savus uh, mūža laikā gūtos ietaupījumus. Mums jāpadomā, lai visi trīs pensiju līmeņi tiktu ieviesti. Un visbeidzot, daži vārdi par mobilitāti mobilitāte ir minēta zaļajā grāmatā, tas ir ļoti labi, bet eh, šis nav tas pats jautājums, ko mēs apspriedām pirms pāris gadiem. Mēs nerunājam par Eiropas pilsoņu mobilitāti. Nē. Mēs sastapāmies ar tādu situāciju, ka cilvēki kļūst aizvien mobilāki un aizvien lielāks ir to cilvēku traumas, kas ierodas no trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un pēc tam viņi dodas atpakaļ uz uh, mājām, lai varētu ņemt līdzi savus uzkrājumus un tos maksāt savu valstu pensiju fondos. Ja pat rītdien visa Eiropas demografiskā situācija mainīsies, tās sekas mēs redzēsim tikai pēc 20 gadiem. Un es nedomāju, ka tagad pēkšņi Eiropieši šogad eh, dzemdēs daudz vairāk bērnu nekā tas notika iepriekšējos gados. Nu, protams, ja tā tas notiks, tas ir ļoti jauki un eh, tam būs laba ietekme uz nākotni un uz uh, pensiju sistēmu. Protams, mums ir jārisina demografiskās problēmas un ir jāsaprot, ka ir arī cilvēki, kas no citām pasaules vietām ierodas pie mums, lai varētu šeit strādāt un arī maksāt nodokļus, bet daudz nepaliks Eiropā, citi vēlēsies doties atpakaļ uz dzimtenēm. Līdz ar to mobilitāte ir jāsaprot daudz plašāk nekā līdz šim. Paldies! Merci, Monsieur Horry, puis Madame Yaslov-Yeska. Monsieur Horry. Orīkungs un pēc tam Ieslievskas kundze. Tipen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy igen... Paldies, priekšsēdētāji. Šī zaļā grāmata liek man par kaut ko padomāt. Te ir gan priekšlikumi, gan arī uh, jaunas idejas, kas izraisa atkal jaunus priekšlikums. Es ar interesi noklausījos runātāju teikto par Kasteksa kunga teikto par eh, grāmatvediskiem aspektiem pensiju sistēmas sakarā. Šeit ir gan eh, Eiropas tradīcija, arī Bismarka um, tradīcija, un um, latīņu varbūt pieeju. Mēs globāli sastopamies ar dažādiem konkurentiem, kuriem varbūt pieejas ir dažādas. Pieejas pret pensiju sistēmu veidošanu ir dažāda attieksme. Mēs uh, respektējam, ņemam vērā Amerikas, Āzijas sistēmas. Un mēs varētu veidot savu sistēmu radošāk. M mēs varētu veidot šo pensiju sistēmu, apvienojot gan vecuma aspektu, gan arī iemaksas. Mēs tādā veidā varētu strādāt ar visiem priekšlikumiem, kaut gan pastāv arī citi varianti, piemēram, līdzfinansējums, nodokļi. Protams, sociālās iemaksas arī. Bet šīs iemaksas nāk no tiem, kas strādā legālu darbu, kas regulāri maksā sociālās apdrošināšanas maksājumus, tādā veidā veidojot sistēmas pamatpīlārs. Mums ir Eiropā valsts, kur nodarbinātības līmeņi ir ļoti zēmi, un tad līdz ar to šī pieeja varētu būt problemātiska. Ir valstis, kur dominē nelegālais darbs. Un tad šī problēma kļūs ne tikai demogrāfiska, bet arī plašāka. Un tādā sistēmā mēs redzam, ka aizvien lielāks cilvēku skaits maksā vai nemaksā valsts katlā, līdz ar to attiecīgi būs mazāka iespēja finansēt pensijas. Tā ir viena problēma, viena liela problēma. Un rodas jautājums, vai šī iemaksu pieeja ir vienīgā pieeja, vai arī vajadzētu palielināt pensionēšanās vecumu, vai varbūt pensiju maksājumu summas šāda grāmatvediska pieeja, tā neņem vērā citus riskus, citus sociālos riskus. Te nesen pagājušā nedēļa Francijā bija milzīgas demonstrācijas arī citām Eiropas valstīm. Būs jāsastopas ar faktu agrāk vai vēlāk, ka līdz ar pensiju sistēmas reformēšanu vienā vai otrā elementā tas uh, tas, eh, to pavadīs protesti. Es eh, atbalstu šīs prezentācijas, kur mēs esam aicināti domāt saulēcīgi par šīm problēmām. Arī aicinājums sasaukt lielu konferenci man ir atbalstāms. Šajā konferencē mēs varētu diskutēt līdzīgi klimata pārmaiņu tematikai. Tur mēs varētu aicināt visus ieinteresētos, un tad mums ir jāsaprot, ka šāda situācija nav noturīga. Bet pagaidām mēs uzklausām tikai dažādas pozīcijas, nemaz nerunājot par to, ka sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Vēl viena problēma ir 14, apmēram 14 dalībvalsts, kas šobrīd diskutē par to, kā tikt galā ar valsts budžeta deficītu, kur diskusijas prioritāte ir tas, kā šis deficīts ietekmēs valstu pensiju sistēmas. Un viena vēl pavisam nesen, lai iestātos Eiropas Savienībā, bija jāaizpilda noteikti nosacījumi. Viens no nosacījumiem bija nosacījums pāriet uz fondēto pensiju sistēmu. Jo ir jādomā arī šajā rakursā par to, kā mazināt budžeta deficītu, lai nerastos neproporcionāla attieksme starp valstīm, jo valstīm ir dažādas sistēmas un arī attiecīgā dažāda attieksme Šī diskusija joprojām nav zaudējusi savu aktualitāti. It īpaši krīzes periodā tas vēl vairāk sāsina un arī iespēja panākt kompromisu kļūst aizvien sarežģītāk. Par pensionēšanās vecumu daudz netiek runāts, tikai EPP programmā par to ir. Es gribu runāt par elastīgo pensionēšanās vecumu vajadzētu piedāvāt tādu sistēmu, kur cilvēks varētu izvēlēties vai nu iet pensijā agrāk un saņemt mazāku pensiju, vai arī strādāt ilgāk un saņemt pēc tam lielāku pensiju. Tādā situācijā, tādā izvēles situācijā, attiecīgā persona varētu izvēlēties. Varētu arī strādāt caur sociālām iemaksām, lai efektīvi tās vadītu un attiecīgi uzlabotu sistēmas efektivitāti. Arī par to es neredzu šajā dokumentā daudz teksta. Tātad te ir joprojām daudz atvērtu jautājumu, vēl vairāk tādi ir radīsies diskusijas laikā. Jo komisija jau pati ir uzdevusi daudz jautājumus, bet diskusija vēl nav izsmelta. Tāpēc es atbalstītu parlamenta pozīciju proti, ka ir nepieciešamas sociālas eh, diskusijas, vai diskusijas eh, starp sociāliem partneriem, un 15. novembrī ir termiņš mūsu priešlikumu iesūtīšanai. Tas ir ļoti īsts periods, vajadzētu to pagarināt. Mums eh, Tautas partijas grupā ir plāns organizēt uzklausīšanu decembra sākumā. Mēs gribētu strādāt uh, šajā komitejā un arī plašāk, lai pagarinātu attiecīgo priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai mēs varētu plašāk izvērst konsultēšanās procesu. Paldies! Paldies! Jaslovetskas kundze, pēc tam Kunca kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Es eh, esmu optimiste. Un es domāju, ka nu, mūsu komitejai būtu jāvada šis kurs. Mums vajadzētu uzņemties šo diskusiju vadību par zaļo grāmatu. Par zaļo grāmatu runājot Eh, tur mēs lasām tekstu par eh, cilvēku novecošanos un pārāk maz uzmanību pievērstīja dzimstības kritumam. Un, lai pensiju sistēma labi funkcionētu, lai nebūtu šī pārdalīšanas sistēma vai jauktā sistēma, ir jādomā par to, kā atjaunot iedzīvotāju kopumu, tātad dzimstības jautājums ir īpaši aktuāls. Tālāk par nodarbinātību. Es uzskatu, ka zaļajā grāmatā ir rakstīts par dzimumu nevienlīdzību. Par to, ka pensiju tiesības tiek ierobežots atsevišķiem cilvēkiem dēļ tā, ka viņš vai viņa ir veltījis laiku ģimenes problēmu risināšanai. Mēs zinām, ka sievietes ļoti bieži saņem daudz zemāku pensiju, tāpēc, ka tās ir ziedojušas savu profesionālo karjeru, lai audzinātu bērnus. Te vajadzētu piestrādāt pie šī jautājuma. Tālāk nākamais jautājums. Tas ir jautājums par pensiju adekvātumu. Man rodas jauta, iespējas, ka mēs šeit vairāk runājam par praksi, nevis par reālām tiesībām. Par reālām tiesībām, ko cilvēks iegūst, veicot savu un pabeidzot savu profesionālo karjeru. Un pēc tam pēdējais jautājums. Man arī šķiet, ka mums vajadzētu īstenot tādu pieeja vai metodoloģija, kas būtu vienāda visās dalībvalstīs. Mums būtu vienādi jāvērtē pensiju sistēmu visās dalībvalstīs un vajadzētu šeit šo analīzi attie, attiecināt uz visām vecuma grupām, arī uz tiem, kas tikko sākuši savu profesionālo darbību. Tālāk jāpadomā arī par sankciju piemērošanu Eiropas Savienībā pret tām valstīm, kas organizē savu pensiju reformu, palielinot publisko deficītu. Es uzskatu, ka pensiju reformai ir jādod savus ieguldījumus tieši, lai samazinātu publisko deficītu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 Es redzu, ka mums nepieciešams daudz laika, lai skaidri redzētu, kāda ir situācija. Dokuments tomēr ir ļoti labs, tur ir daudzas lietas iekļautas, lai gan dažas arī nav. Man liekas, ka visi mēģināja pievērsties pareizam līdzsvaram un e, mēģināja noformulēt savas šaubas, bet tā kā mēs esam pašā krīzes vidū, ir diezgan grūti saglabāt esošo pensiju sistēmu. Un ir arī grūti pieņemt pareizos lēmumus. Daudz cilvēki mēģināja mūs brīdināt, e, nedarīt tieši to. Pensiju sistēmas e, pamatā būtu jābūt uzticamībai un stabilitātei. Un tas ir cieši saistīts ar cilvēku vai vēlmi vai gatavību izdarīt iemaksas. Ir svarīgi pievērsties solidaritātei starp dažādām vecumu grupām, paudzēm. Mums nevajadzētu atmest šo ideju. Ļoti bieži mēs mēģinam atrast risinājumus, aizmirstot, Par brīvprātīgajām pensiju schēmām arī šis ir ļoti svarīgs aspekts, kur mums nevajadzētu aizmirst. Ir svarīgi atrast līdzsvaru starp paudzēm un arī starp strādājošo paudzi un pensionāru paudzi. Vēl ir kāda svarīga dilemma ir jāatrod pareizais risinājums, kas ļautu nodrošināt eh, kohēziju visā sabiedrībā. Svarīgi ir pievērsties arī dažādiem riskiem, ne tikai riskiem, kas ir saistīti ar lielu vecumu. Ļoti bieži mēs runājam par pensionāšanās vecuma palielināšanu bet mēs arī zinām, ka jāpievērš citām problēmām, ne tikai veselības problēmām. Piemēram, kā saglabāt darba vietu. Vēl kāds svarīgs jautājums - informācijas pieejamība. Mums visi ir jāinformē, mums ir jāizveido centrs, kas sniegtu visu nepieciešamo informāciju mēs nebūtu nevaram runāt par harmonizētu Eiropas pensiju sistēmu. Ir svarīgi ieviest nepieciešamo uzraudzību un arī jānodrošina sadarbības starp dalību valstīm. Paldies! Markīna kundze, tad Kastlērkungs. Paldies, es runāšu pavisam īsi, jo daudz deputāti jau ir izteikušies. Es ceru, ka mēs būsim vadošā komiteja jo šis nav tikai budžeta un monetārs jautājums, šeit ir runa arī par sociāliem jautājumiem. Un kā mūsu kolēģis no komiteja, komisijas teica, pensijas ir pensijas, un mums ar to arī tā ir jāskatās. Referente teica, ka viņa ceru, ka mums būs vienots viedoklis par šo jautājumu. Tas, diemžēl, būs grūti, jo šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Mēs šeit skatāmies uz Eiropas Savienības lomu, daudzi pieminēja mobilitāti un citus jautājumus, jā, tam es piekrītu, bet ir arī izaicinājumi, piemēram, saistībā ar uh, valūtas stabilitāti. Tas ir tāds pavisam nesens izaicinājums, arī tas mums jāņem vērā, bet es uzskatu, ka ka pēc savas būtības šis ir Eiropas Savienības līmeņa izaicinājums. Un tāpēc daudzi, daudzi ir teikuši, ka Eiropas Savienībai šeit jāspēlē svarīga loma. Tika jautāts, kā Eiropas Savienība varētu radīt papildus vērtību un tika pieminēta inovatīva pieeja. Es lasīju šo dokumentu ar divām lietām savā prātā. Pirmkārt, kā mēs kā parlamentārieši varētu piedalīties konsultāciju projek, procesā un kā mēs kā pilsoņi varētu to pašu darīt. Uh, Un mani pārsteidza tas, ka pilsoņiem un NVO e, šis te konsultāciju process nebūtu nav tāds aicinošs un tāds, kas radītu vēlmi piedalīties. Jo ir skaidrs, ka bez ekspertu zināšanām viņi vienkārši nav spējīgi sagatavot loģisku atbildi. Un šajā kontekstā es piekrītu visiem runātājiem par to, ka nepieciešams pagarināt eh, gala termiņu, un šeit es nerunāju ne tikai par NVO, bet arī par mani pašu, jo man ir jāizprot, kas te rakstīts. Vēl divi komentāri par ilgtspējību. Viens no svarīgiem punktiem, ko šeit pieminēja, bija tas, ka mēs varam nonākt tādā punktā, kur formāla aprūpe varētu uh, aizvietot neformālu aprūpi, un arī tas radītu lielāku spiedienu uz pensiju ilgspējību. Tāpēc mums vajadzētu izveidot šo neformālo palīdzības sniedzēju tīklu. Jo ir skaidrs, ka neformālās palīdzības sniedzējiem ir jāatstāj darbs, lai viņi varētu sniegt šo palīdzību, un šajā laikā viņi nevar uzkrāt pensiju, alga ir zemāka, un beigu beigās arī pensija būs zemāka. Tātad mums ir jāmēģina atbalstīt šādas palīdzības sniedzēju, lai nodrošinātu pensiju ilgspējību. Kolēģis no e OECD vai SAO pieminēja kādu ārkārtīgi interesantu aspektu, tātad par pensiju sadalīšanu. Vai arī šis jautājums radīs daudzas debates, un es ar lielu prieku piedalīšos šajās debatēs. Vēl pavisam divi īsi pēdējie punkti. Komisija runāja par maksāt nespējas direktīvas ieviešanu, viņi ir uzsākuši pētījumu. Es tikai gribēju zināt, vai ir jau kādi rezultāti, jo arī šajā uh, sfērā mūsu komiteja varētu sniegt kādas reglamentācijas. Un tika pieminētas arī demonstrācijas Francijā par pensionēšanās vecumu palielināšanu. Irijā bija daudz un dažādas grūtības, bet šis bija vienīgais jautājums, kas uz ielām lika iziet tūkstošiem cilvēku. Tātad es saprotu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sāpīgs ne tikai Francijā, bet arī visās dalību valstīs. 12. jautājumā komisija runā par informācijas uh, sniegšanas prasībām attiecībās pensiju produktiem, uh, pieminot standartizāciju un tā tālāk. Man uh, Nav šeit tāds konkrēts atbildes uzreiz, bet nu, man tā instinktīvi liekas, ka, protams, vajadzētu būt šādai informācijai. Paldies, Kessler kungs, lūdzu. Vielen Dank. Vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikt, ka pensijas ir tas temats, kas noteikti jāapspriež mūsu komitejā, un mēs varam vienoties, ka mums ir jābūt atbildīgai komitejai sagatavot arī ziņojumu par pensiju sistēmām. Un es ceru, ka mēs varēsim arī panākt, lai referenti nāktu tieši no mūsu rindām. Un tagad divi jautājumi. Mums, protams, ir jāsaprot, ka diskusijas norisināsies nevien mūsu komitejas iekšēnē, bet arī visā parlamentā, citos, citās komitejās. Uh, Un mums vajadzētu uzdot, eh, saprast, ka tas ir jautājums, kas aizvien atgriezīsies mūsu darba kārtībā. Un mums ir jāsaprot, eh, kur sākas un kur beidzas mūsu kompetence, cik lielā mērā mēs to varam padarīt par jautājumu, kas būs mūsu pārziņā. Un eh, šis ir noteikti tāds varbūt pat starpdisciplinārs jautājums. Mums noteikti vajadzētu arī ar to rēķināties turpmāk. Ļoti labi, ka viens kolēģis pateica Mums vajadzētu runāt par ēnu ekonomiku tieši darba tirgus politikas jomā. Ja mēs runājam par nelegāli nodarbinātajiem, tas ir jautājums, kas ir aktuāls pilnīgi visās valstīs. Nu, es saprotu, ka mēs arī nevarēsim tā ātri rast vienprātību, kā cīnīties pret šo daļu, pret šo darba spēka daļu. Ja es domāju par Vāciju, tad valsts pensiju sistēma pilnībā finansē darba devē, ņēmējs. Uh, un ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam izmaksāt pensijas visiem ierēģiem, jo, piemēram, viņi neiema, neveic tiešos maksājumus pensiju fondā. Tas ir jautājums, eh, par ko noteikti vajadzēs diskutēt arī dalību valstīs. Jauni darba ņēmēji, nu es nesen pats tāds biju, eh, tieši tādēļ eh, viņiem ir aktuāli jautājumi vai nākotnē. Uh, varētu būt tā, ka es, piemēram, vēl nebūšu sasniedzis pensionēšanās vecumu, varēšu pensionēties agrīni, bet varēšu doties uz citu valsti, atrast tur jaunu darbu un eh, arī saņemt pensiju. Tādēļ esmu priecīgs par komisijas piedāvājumiem un es saprotu, ka tas varbūt nav eh, tāds konsensus, ko mēs varam tā no gaisa izraut. Mums pie tā noteikti būs jāstrādā, bet jārunā par vairāk elastības, vairāk mobilitātes un, protams, ir nepieciešams vairāk vairāk jauniešu, kas iesaistītos uh, šo jautājumu uh, risināšanā, protams, ir daudz jauniešu, kas varbūt pat nebeidz studijas, viņi ātrāk dodas uh, darba dzīvē, un noteikti tas ir jautājums, kas ir šajās diskusijās jāiekļauj. Un vēl runājot par to, cik daudz uh, ir nodarbināto cilvēku un kāda ir viņa proporcija pret pensionāriem, mums ir jāsaprot, ka ir jāpadomā par pietiekami labu līdzsvaru, domājot arī par privāto vecumdienu nodrošinājumu, privātām pensijām. Varbūt eh, varētu privātās pensijas labāk līdzsvarot ar valsts pensijām, lai būtu tāda labāka, veselīgāka proporcija visā šajā sistēmā. Un tad mēs arī varētu uh, identificēt, ka ir šie trīs pensiju līmeņi, kā minēja viens no iepriekšējiem runātājiem. Tie ir uh, tie varianti, kas ir pieejami Eiropā. Dalība valsts pašas var vienoties par detaļām, bet varbūt mēs varētu piedāvāt viņām tādu karkasu. Protams, uh, ir uh, jārada ziņojumu mūsu komitejā, par to ir jārunā, un tas ir patiešām nosvara. Paldies! Madame Casta m'a encore demandé la parole, mais vraiment une minute parce qu'on a déjà débordé d'un quart d'heure notre euh, temps pour. Pēdējā runātāja ir lūgus vārdu, bet tikai vienu minūti, jo mums tiešām galīgi nav laika. Nella traduzione hanno dato un altro nome. Eh, vorrei dire molto brevemente tre considerazioni. La prima è che eh, credo che. Tātad pavisam īsti trīs punkti. Pirmkārt, es uzskatu, ka šīs debatas parāda, cik svarīgi ir pieturēties pie holistiskās pieejas, runājot par sociāli, ekonomiskiem un nodarbinātības jautājumiem. Mums ir, mums noteikti būs labas debats par šo jautājumu. Otra lieta, man liekas, ka zaļā grāmata ir ārkārtīgi interesants dokuments, kas. Eh, bet, bet jāsaka, ka konsultāciju laiks ir pārāk īss, kā jau daudz to norādīja, lai mēs spētu salīdzināt dažādus viedokļus, kā mums tas ir jādara. Es piekrītu daudziem iepriekš runātājiem, teiktajiem, daudziem, kas iepriekš runāja par daudziem iepriekš teiktajiem punktiem, ir tīpaši konferātī kungam par dažādām schēmām. jo pastāv divas pensiju schēmas. kas eh, būtībā tiek gradēts no vienkārša sadalījuma līdz kapitalizācijas pieejai, bet eh, krīzes laikā šīs sistēmas nevar efektīvi izmantot, it īpaši attiecībā uz pagaidu nodarbinātību jauniem cilvēkiem. Mums ir jānodrošina ilgspējība un adekvātums, bet jāpiemin arī tā problēma, kas ir saistīta ar jaunu cilvēku nespēju piekļūt pensiju sistēmai vispār. Šeit mums ir jārunā par elastīgu labklājības sistēmu, kas būtībā ir saistīta ar elastīgu nodarbinātību. Tā ir tāda progresīva sistēma. Un vēl par sievietēm. Man liekas, ka zaļā grāmata ir pārāk neitrāla šajā jomā, jo tiek runāts par sistēmu pielīdzināšanu, nevis salīdzināšanu. Dalībvalstīs ir dažādas pensiju sistēmas, pensiju schēmas. Sievietēm ir vecuma pensijas, bet tās ir ārkārtīgi zemas, jo sievietes ir strādājušas mazāk gadu. Un tad ir tā varbūt saucamās klusās iemaksas, kad cilvēki iz, izdara šīs te iemaksas, bet šīs iemaksas ir pārāk mazas, lai iegūtu tiesības uz pensiju. Tātad visas šīs problēmas ir saistītas ar ģimenes dzīves un profesionālās karjeras savienošanu. Un, protams, konferātī kungs pieskārās arī imigrācijas problēmai. Es devu jums tikai vienu minūti, diemžēl man jūs ir jāaptur. Vēl divi, trīs jautājumi no manas puses. Pirmkārt, es saprotu to, ka runātājiem ir bažas par komisijas gala termiņu, ja tiek domāts par nopietnām konsultācijām ar parlamentu, tad 15. novembris nav reāls termiņš, tāpēc es gribētu pag lūgt pagarināt šo termiņu, jo parlaments neko nevarēs līdz šim termiņam sagatavot. Jo beigu beigās vienkārši mēs e, nonāksim pie tā, ka mums radīsies strīds ar ekonu komiteju ar, par šo ārkārtīgi sarežģīto jautājumu. Jā, visi jau teica, uh, attiecībā uz atbildību konfliktu, ka, ja mēs runājam par to ziņu, kādu mēs dodam saviem pilsoņiem, un par vienotības panākšanu ar komite, komisiju un dalību valstīm, svarīgi ir tas, ka mēs nestrādājam pie divām lietām vienlaicīgi. Mums arī jāatceras to, ko Eh, Oimens Roitens kundze ir ierakstījis savā ziņojumā. Un uh, eh, jāceras arī, ka cilvēki mēģina lobēt ekon komitejā šo jautājumu. Harkins kundze arī runāja par vairāku jautājumu vispār izpildāmību un ieviešami, ieviesam, iev, ievies, spēju būt ieviestiem. Uh, Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu izveidot kopēju stratēģiju par default iespējām. Tātad mums ir e, jādomā, kā mēs šeit strādāsim šajā jomā. Runājot par uzdotajiem jautājumiem, protams, ka mēs pie tā vēl atgriezīsimies, bet es tā vairāk gribēju pieskarties vienai vai divām lietām. Tātad mēs runājam par Eiropas Savienības pieeju bet atšķirības eh, demokrātiskajā jomā, demografiskajā jomā starp dalību valstīm varētu ietekmēt šīs reformas veikšanu, jo dalību valstīs nav vienotības. Ja mēs runājam par Eiropas pieeju, kāpēc mums labāk varbūt nevajadzētu noteikt minimālo ienākumu līmeni vai minimālo pensionēšanās vecumu, piemēram, darba sarežģītība, arī nodokļu sistēmas un kaut kādas stimulu schēmas, kas varētu finansēt pensiju sistēmas. Mums jāņem vērā arī finanšu krīzes ietekmi, it īpaši runājot par valsts eh, finansējuma eh, dzīvotspēju. spēju Un tad jārunā arī par eh, tām schēmām, kas ir balstītas uz eh, finanšu līdzeklu kapitalizāciju. Daži runātāji izteicās par eh, iespējamo dzimumu nevienlīdzību. Šeit tas nav īpaši plaši skatīts, un man liekas, ka tam būtu jāpiešķir lielāka nozīme, Uh, šis gan nav viens no svarīgākajiem zaļās grāmatas jautājumiem, bet es gribēju zināt, vai tā ir vienkārši tāda vispārēja domāšana, bet ja mēs runājam par uzkrājumu mobilizāciju un ilgtermiņa investīcijām, kas ir nepieciešamas no Eiropas puses, un uh, mums arī jādomā par investīciju kritērijiem, tātad šīs ir lietas, pie kurām mums būtu jāatgriežas nākotnē. bet mums ir ļoti maz laika, lai pabeigtu diskusijas par šo jautājumu. Varbūt es varētu dot mūsu viesim divas minūtes, lai uh, izdarītu secinājumus. Un varbūt jūs varētu pastāstīt uh, vai pieminēt to galveno. Uh, Eh, ko jūs eh, piezīmēsiet jau pēc šīs diskusijas, un varbūt arī, ko jūs vēlēsieties runā, par ko jūs vēlēsieties runāt vēlāk, eh, tad, kad runāsim par Oemens Roitens ziņojumu. Fišer kungam vārds no sākuma lūdzu. Un vēl jautājums ir par to, vai mēs varam pagarināt konsultāciju uh, gala termiņu, jo ar par parlamentu nevar konsultēties, ņemot vērā tieši šo te uh, termiņu. Bet, nu, lūdzu, jūs divas, divās minūtēs iekļauties. Diemžēl es nevaru sniegt atbildes jūsu jautājumu, tas nav lēmums, kuru es pieņemu. Bet, nu, es gribētu teikt, ka šis termiņš parasti nav. Šis, nav, šis termiņš nav pārāk īsts salīdzinot ar parastajiem konsultāciju termiņiem. Uh, Bet, nu, protams, es eh, noskaidrošu, ko mēs šeit varam darīt, un tas sniegšu jums savu atbildi. Bet es gribēju teikt, ka jūsu debatas man likās ārkārtīgi interesantas. Jūs uzdevāt ļoti svarīgus jautājumus. Es gan neesmu īsti pārliecināts, ka visus šos jautājumus mēs patiešām tik maz skatījām zaļajā grāmatā, bet nu es piezīmēju vairākas lietas, ko jūs pieminējāt, piemēram, neskaidrības jautājumus un, un citus. Visas šīs lietas ir pieminētas zaļajā grāmatā, bet varbūt netik izteikti. Piemēram, ģimenes eh, politikas, eh, dzimumu jautājumi. Visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, eh, lai izveidot Eiropas nākotnes pensiju schēmas. Es arī piezīmēju to, ko jūs teicāt par kompetencēm un par Eiropas papildus vērtības radīšanas nepieciešamību. Mēs nevēlamies paplašināt Eiropu vienkārši paplašināšanas pēc, bet tāpēc, lai radītu kaut ko jaunu un noderīgu, kas nāktu par labu gan eh, dalību valstīm, gan arī pašām pensiju sistēmām. Ar to varbūt arī beigšu. Uh, ja man ir tikai divas minūtes, bet nu, es gribēju teikt, ka mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt parlamentam strādāt pie šī jautājuma. Un es ceru, ka mums būs laba sadarbība nākotnē, un ja mēs varam palīdzēt, mēs vienmēr to darīsim. Bet es ar prieku gaidu interesantas nākotnes debatas, it īpaši pēc tā, ko es šodien dzirdēju, jo jūs runājāt par tik daudziem svarīgiem jautājumiem, tā kā debats būs ārkārtīgi interesants. Paldies! Paldies eh, par šo konsultāciju kalendāru. Mums bija vasaras eh, brīvlaiks, mums nebija īpaši daudz laika, bet eh, līdz nākamai sanāksmē ar komisiju mums būs iespēja uzdot jums tiešus jautājumus. Lūdzu, SAO pārstāvi. Tāpat divas minūtes. Es īsti nevaru komentēt komisijas darbu. Uh, Bet es varēju pastāst, varu pastāstīt par to, ko mēs darām savā organizācijā. Mēs gatavojam ziņojumu par pensiju uh, reformām OECD valstīs, daudzas no kurām arī ir Eiropas Savienības dalība valsts. Šis ziņojums tiks publicēts decembrī. Un mēs īpaši pievērsīsimies jautājumiem par pensionēšanās vecumiem, par dzīves ilgumu izmaiņām, uh, kādas varētu būt tendences saistībā ar šīm izmaiņām un runāsim arī par to, kā Eiropas Savienības dalībvalstis ir mainījušas savu pensiju sistēmu, lai pielāgotos dzīves ilguma izmaiņām. Tātad šis ziņojums tiks publicēts decembrī. Nākošā gada sākumā mēs eh, publicēsim atsevišķu ziņojumu par sievietēm un pensijām kur detalizētāk tiks apskatīts dzimumu jautājums, it īpaši saistībā ar nepieciešamību aprūpēt bērnus un kā vislabāk piemērot pensiju sistēmas, modernizēt pensiju sistēmas, lai ņemtu vērā eh, sieviešu un vīriešu mainīgās lomas modernajās ekonomikās. Tātad tie ir, tās ir tās divas lietas, kuras būtu jāsagaida nākotnē. Paldies, nu lūk arī pagāja mūsu pirmā viedokļa apmaiņa. Uh, Oiman Roitens kundze, es redzu, bet ļoti, ļoti īsi. Numur viens. Ko es pamanīju šajās diskusijās, ka gandrīz visi, kas izteicās, vai vismaz vairums no runātājiem, nosauca vairākus aspektus, kas ir galvenokārt saistīti ar uh, viņu pie, gūto pieredzi, viņu mītnes zemē. Un tieši tādēļ Mums ir jāvēlt vairāk laika šīm diskusijām. Varbūt mēs varētu arī uh, veltīt laiku diskusijām uh, Uh, nu, bilaterāli, divpusējā veidā vai kaut kā savādāk. Tas bija numur viens. Numur divi. Kas mani samulsināja, bija uh, runa par uh, paudzēm. Mums vajadz par dzimumiem jāņem vērā, ka sievietēm ir, eh, viņas saņem zemākas pensijas un zemākas algas. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka sievietēm ir eh, tiesības uz pensiju, bet ja, piemēram, viņas šķiras no vīra, nestoties uz ilgiem gadiem eh, nodzīvotiem laulībā, viņas nevar saņemt sava partneru pensiju. Un trešām kārtām es pati to esmu piedzīvojusi, ka tieši. Ka uh, ir daudz cilvēki, kam nav nekādas tiesības uz pensijām, tātad tas tika konstatēts, un nesakiet, ka mēs nevaram panākt vairāk. Vienkārši ir jāsaprot, ka daudz lietas ir jāatstāja tieši dalību valstu ziņā. Un mums ir jāsaprot, ka mēs e, neizdarām, nepanākam to, ka daudzas lietas, ko mēs e, varējām līdz šim uh, atrisināt dalībvalstu līmenī, pēc tam tiks pārnest uz Eiropas līmeni. To nevajadzētu panākt, bet mums ir jāsaprot, eh, jānovelk robeža, ko darīt Eiropas līmenī, kas ir iespējams un ko varētu panākt. Tālāk eh, jāparūgās, kur ir dalībvalstu kompetences un jānovelk skaidra līnija starp eh, abām kompetenci līmeņiem. Tas bija viss. Paldies! Paldies! Nākamajā sanāksmē ar komisiju mēs padomāsim par kompetenci dalīšanu ar kom eh, komisiju. Paldies visiem, kas piedalījās šajā eh, diskusijā. Tālāk eh, turpināsim mūsu jautājumu atbilžu apmaiņu, bet nevajadzētu padarīt šo darbu tādu, par tādu lieku. Darīsim to auglīgu. Un tagad mēs esam nonākuši pie mūsu darba kārtības pēdējā jautājuma. Tas ir desmitais punkts eh, par ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmu uzlabošanu Eiropas Savienībā. It Eiropas eiro, eh, it īpaši eiro valstis. Paldies tulkiem par to, ka jūs piešķīrāt desmit papildus minūtes mums. Mums ir Devits Kāsa, kas eh, runās ekonomiskās un monetārās komitejas vārdā. Viņš ir referents ziņojumam par šo tēmu. Lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu pēc iespējas īsāk. Kā jūs zinat, ziņojums, atzinums ir saistīts ar ekonomikas pārvaldību Eiropas Savienībā. Ir sagatavotas astoņas rekomendācijas. Atzinums sagatavoja, lai stiprinātu šīs te rekomendācijas un Eh, iekļaut tur tādu eh, nodarbinātības perspektīvu. Es esmu saticies ar vairākiem kolēģiem no šīs komitejas, ar ēnu referentiem, mēs esam apmainījušies idejām, bet diemžēl mums bija ārkārtīgi īsi jāformulē tas, ko mēs gribam teikt, jo mums bija 100, 1500 zīmju um, limits. Tāpēc mēs esam nākuši klajā ar sekojošo. Pirmkārt, jāizveido uzraudzības satvers, kas sastāv no diviem pilāriem - viens ekonomiskām politikām un otrs no darbinātības politikām. Tādējādi mēs spēsim uzraudzīt šīs politikas Eiropas Savienības līmenī. Mēs arī gribējām, lai nodarbinātības komitejas loma tiktu stiprināta, lai varētu runāt par pārobežu nodarbinātības jautājumiem. Mēs vēlamies, lai parlaments tiktu iesaistīts pēc iespējas vairāk uzraudzības ciklā attiecībās nodarbinātības politikām. Treškārt, ekons ziņojums atsaucas uz sankcijām par uh, stabilitātes un izaugsmas pakta neievērošanu, uh, konkrēti pieejas liekšana struktūrālā fonda līdzekļiem. Man liekas, ka tas būtu diezgan neproduktīvi, un man liekas, ka nebūtu uh, jāiesaist šeit eh, vai jāiekļau šajās sankcijās struktūra fondi, kas ir saistīti ar nodarbinātību, jo sankciju sistēmai ir jānodala tie fondi, kas ir saistīti ar nacionāliem budžetiem un tie fondi, kas sniedz vai veic izmaksas uh, individuāliem nodarbinātajiem un pilsoņiem. Man liekas, ka tas būtu jāatrisina. Nobeigumā Protams, es eh, vēlos, ka mums būtu konstruktīvas debatas par šo atzinumu un mēģināsim iekļaut pēc iespējas vairāk ideju, lai es eh, vēl vairāk uzlabotu mūsu atzinumu. Paldies! Sarkas kungs un tad Koferatī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sociālistu referente ir Raptī kundze. Diemžēl nacionāla iemesla dēļ viņa ir Grieķijā. Pirmā, tomēr viņa man iedeva kaut ko, ko vēlas, lai es nolasītu. Diemžēl viņa nevarēja ierasties šeit personīgi, bet viņa ir ārkārtīgi eh, apmierināta ar to, kā klases kungs ir eh, iekļāvis dokumentā. Mēs varētu iesniegt dažus grozījumus, lai pievērstu uzmanību eh, sekojušiem punktiem labāk koordinācijas starp 2020 stratēģiju un konverģences jautājumiem, arī eh, jānosac tie Baltija laukuma attiecībā stabilitātes izaugsmas paktu, eh, iekļaujot izaug, nodarbinātības mērķus, kā jau Kaskungs pieminēja. Tātad jāpalielina EPSCO padomes nozīme un ekofin iesaiste. mums arī būtu jāskatās, vai šis varētu būt labs brīdis, lai pievienotu sociālo klauzumu Lisabonas līgumā un lai varētu iesaukt atsaucas, iekļaut atsaucas uz sociālajiem partneriem, lai, piemēram, garantētu, ka nodarbinātības jautājums būs Eiropas politiku centrā. Es saprotu, ka ir eh, ierobežojums garumam, bet varbūt mēs varētu iekļaut šos punktus. Koferatīkungs un tad Brunīkungs. Pavisam īsi. Vispārējais eh, iespējas ir labs, jo satur daudzas galvenās prioritātes, kurām jāpievēršas, kā jau tas vienmēr ir. Bet, protams, ir problēmas ar garumu ierobežojumiem. Man liekas, ka svarīgākie punkti ir sestais un astotais. vismaz man liekas, ka tad, kad mēs runājam eh, par, šiem, eh, par šo dokumentu, mums ir jāpievērš uzmanību šiem diviem punktiem. Pirmkārt, stabilitātes un izaugsmas pakta grozījumiem un šī pakta izmantošanu, lai veicinātu investīcijas un ātrāk izkļūt no krīzes. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, tas nav kaut kāds pārējais punkts. Uh, Tas ir stabilitātes pamatā. Un vēl kāds svarīgs punkts, par kur ir eh, daudz diskusiju, tātad par ieņēmumu, ienākumu sadalījumu. Konkrēti par maksājumu kvalitāti saistībā ar sasniegto Pirms 20 gadiem Žaks Delors nāca klajā ar balto grāmatu, lai panāktu to, ka uzņēmēba darbība ir balstīta uz vidēju un ilga termiņa maksājumiem, bet pēc finanšu krīzes mēs redzam kaut ko pavisam citu, ka cilvēki, kas, kas strādāja tikai eh, mēģinot nodrošināt kādu īstermiņa ieņēmumu vai ienākums zaudēja ļoti daudz. Man liekas, ka šis varētu būt tāds jauns nākotnes pārvaldības aspekts. Krūnīkundz, lūdzu. Paldies. Es negribu ilgi runāt, es gribētu pateikt eh, Kazas kungam paldies par eh, ļoti efektīvu, ļoti labu darbu. Es gribētu runāt par septīto punktu. Uh, E, tiešām sankcijas caur struktūru fondu. Tas ir tiešām diezgan smagi, un tas liek šķēršļus Eiropas Savienībai attīstīties šajā virzienā. Un Vēl šajā atzinumā, atzinuma projektā ir rakstīts par fiskālo krāpšanu saistībā ar sociāliem jautājumiem. Varbūt varētu šeit nedaudz grozīt šo tekstu, jo sociālā krāpšana galu galā traucē palīdzēt atsevišķiem cilvēkiem, cilvēku kategorijām, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Šādu lietu mēs sastopam un redzam gandrīz katru dienu, tāpēc attiecīgi par to mēs varētu labot tekstu. Trešajā punktā atkal par pensionēšanās, par veselības sistēmu mēs varētu šeit pierakstīt vēl klāt atsauci uz sociālo aizsardzību. Tas arī viss. Paldies! lieliski. Man arī būs iespēja strādāt ar grozījumiem un attiecīgi papildināšu. Tātad mm, es personīgi gribu pateikt piecas lietas. Es atvainojos kaut ko pie, piemirsu. Piemirsu. Vēl vienu runātāju, Arkina kundzi. Paldies, es um, ļoti īsi runāšu. Tātad mūsu reakcija uz, uz ekonomisko krīzi ir uh, ieguvusi pārsvarā divas formas, un uh, struktūrālās reformas, kā raksta autors, tad par veselību, sociālā aizsardzību, pensijas, uh, tas ir no vienas puses, un te ir līdzvarota pieeja, un vēl viens komentārs, es pilnībā piekrītu sankcionēšanas sistēmai, es neesmu pārliecināta, ka sankciju sistēma ir pat tā labākā, jo galu galā tie būs pilsoņi, kas cietīs, izplatīt šo sodu, teiksim, caur globalizācijas pielāgošanas fondu, jūs liksiet sankcijas e, cilvēkiem vienā valstī, citus citā valstī nesodīsiet, un tas nav pareizais ceļš uz priekšu. Bet, principā, jūsu atzinums ir ļoti līdzsvarots, un es to pilnībā atbalstu. Labi. Es gribēju atsaukties uz atsevišķiem jautājumiem. Vispirms par sankcijām, bet tur jau kolēģi teica par šo jautājumu. Vienkārši hmm, vajadzētu piestrādāt pie formulējuma. Jo tās nav vienīgās sankcijas, kas attiec uz sociālo fondu. Vismaz tā var lasīt šajā redakcijā. Šeit šī hipotēze par balsošanas tiesību samazināšanu vai atcelšanu, tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipu pretrunā demokrātijas principu, tad šeit noteikti ir problēmas ar sankciju piemērošanas jomu. Šeit es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Un arī pastāv risks, ka mēs it kā atļaujam sodīt kādam kaut ko citu. Uh, tālāk. Mēs runājam par pārvaldību. Uh, komisija runā par sociāliem aspektiem un ir nepieciešams EPSCO un ECOFIN sanāksmi sasaukt kopā, lai padomi tādā uh, veidā no diviem aspektiem risin šo jautājumu. Vēl daži apsvērumi. Uh, vispirms Šeit ir runa par budžeta konsolidācijas riskiem, ka tas varētu nākt par ļaunu sociālai aizsardzībai un sociālai, sociālajiem pakalpojumiem. Gadījums Grieķijā, piemēram, tur tika izlemts par 15% samazināt valsti, valsts ierēģu algu. Uh, ja ir runa par konsolidāciju, ir jāmeklē sociālais līdzsvars, un, manuprāt, tā ir problēma, par kuru ir jādiskutē. Tālāk par ilgtermiņa investīciju stratēģiju, eh, kuras varētu īstenot saistībā ar stratēģiju 2020, jo mums ir uzdevums radīt jaunas darba vietas un strādāt saistībā ar Lisabonas līgumu, jāņem vērā devītais pants. Un šeit ir ļoti svarīgi mm, likt šīs investīcijas, ir īpaši ilgtermiņa investīcijas. Tas viss, lai radītu darba vietas, tas ir jāpasvītro. Un vēl atgriežoties pie Žaka Delora par ekonomiskās un monetārās savienības dibināšanu. Šeit ir jāņem vērā kritēriji, konkrēti kritēriji, ieskaitot publisko deficītu, bet noteikti jāņem vērā arī nodarbinātības mērķus. Mums ir jāfiksē nodarbinātības kritērijas, cik daudz būs jauniešu nodarbināti, kāds ir bezdarba līmenis un tā tālāk. Tas ir kā mērķis. Un No otras puses ir nepieciešams eh, sasniedzot šos mērķus arī darīt to saskaņā ar labas pārvaldības principus. Eh, tālāk konkurence starp dalībvalstīm. Mēs arī nedrīkstam šeit sagraut šo līdzsvaru, un mūsu komitejā mēs uzskatām, ka šiem jautājumiem jānodarbojas ekon komitejā, bet ja ir dažādi viedokļi par konkurenci, tad mums No vienas puses ir pienākums attīstīt sociālo modeli, un no otras puses jātačās panākt mūsu mērķis. Man šķiet, ka kaut ko tādu mēs arī varētu pielikt klāt tekstam. Ja vairāk nav neviena cita, kas grib izteikties par šo jautājumu, es došu vārdu referentkungam lūdzu. Priekšsēdētais kundze, man nav pilnīgi nekā ko piebilst. Es uzklausīju visu kolēģi izteikumus, ņemšu viņu izteikumus, viņu ieteikumus līdz kā ceļa mājas turpmākajam darbam un esmu to visu apkopojis. Jau septiņi grozījumi ir izkristalizējušies un īsnībā visi grozījumi ir jāsniedz līdz rītdienas pusdienas laikam un Es centīšos visas šīs labās domas un priekšlikums apkopot un uh, rītdien par to atkal ieminēties. Paldies! Euh, paldies, referent kungam! Un es saku paldies pilnīgi visiem runātājiem. Mēs iekļāvāmies termiņā. Uh, jūs apspriedāt visus jautājumus un arī labi grozījumi tika apskatīti. Visiem jauku vakaru un līdz nākamajai sanāksmei.